now because good morning. Good morning, colleagues. Can we? Labrīt, kolēģi. Vai mēs varam ieņemt mūsu vietas? Un es arī vēlos aicināt transporta kolēģus. Un arī aicinu tos kolēģis, kas parasti nav transporta kolēģi, kas ir ieradušies šajā sēdē. vai es varu pievērsties uh, koordinātora punktam, tātad par uh, attiecīgajiem balsojumiem un kas tika pieņemts vakardienas sēdē. Pirms es pievēršos šim jautājumam, vai es varu pateikt uh, mūsu kolēģiem, ka šī sēde tiek pārraidīta internetā, bet, nu, šī telpa ir nedaudz citādāka nekā mēs esam pieraduši. L kamēr norisināsies uh, webstreamings un arī attiecīgais balsojums tiks parādīts, netiks parādīts, bet mēs tam pievērsīsimies vēlāk. Bet tiem, kas uh, nav ieradušies telpā, es atvainojos, bet sēde tiek pārraidīta internetā. Dārgie kolēģi! Nu, lūdzu, ierobežojiet savu satraukumu. koordinātoru sēdi norisinājās vakardien, bija arī attiecīgās no, nominācijas par ziņojumiem, abas divas nonāca ETP rokās, tātad regula, kas groza 261 regula par kompensācijas sistēmām pasažieriem. Ja tādos gadījumos, ja, piemēram, ir um, aizkavēti lidojumi vai atcelti lidojumi, un otrs priekšlikums ir direktīvas priekšlikums attiecīgi par uh, jūras karšu izveidošanu, un to arī, tos abus priekšlikumus un ziņojums izstrādās ETP. Priekšlikumi par uh, grozījumiem 92, 2011 regulas grozīšanu, kur runa par noteiktiem privātajiem publiskajiem projektiem vīdas kontekstā. Nu, sākotnēji mums netika prasīts ziņojums, bet šeit tika lūgts tomēr izstrādāt attiecīgo ziņojumu. Un tas nonāca SD grupas rokās, ņemot vērā rotācijas principu. Cits jautājums Koordinātori piekrita šeit nerīkoties, saņemot attiecīgi komisijas ziņojumu par uh, eh, MFF, jeb daudzgad finanšu schēmas vienkāršošanas sistēmu, direktīvas, kas attiecās, lai nodrošinātu vienotu līmeni, lai nodrošinātu arī informācijas tīklojumu Eiropas Savienības kontekstā. Šeit ir attiecīgi pieprasīt regula 921 no GNSS aģentūras. Un šeit arī attiecīgais padomas lēmums, uh, ko pieņem Eiropas Savienības un arī ANO ekonomikas komiteja, kas attiecās uz tehniskā progresa pieņemšanu va vairākos dokumentos, uh, komisijas darba dokuments, kas attiecīgi attiecās uz Eiropas Savienības publisko iepirkumu un iekšējo tirgus pakalpojumiem vispārēju interešu vārdā. Eiropas Savienības ASV nolīgums par tirzniecību un investīciju koordinatoriem tika aicināts iesūtīt komentārus par šo dokumentu un arī attiecīgi Morero kungam tikai nosūtīts šīs dokuments, kas ir Tirzniecības komitejas priekšsēdētājs līdz 20. martam. Tā tad tirgus pa, uh, vilcienu pakotne, dzelzceļa pakotne. Šeit ir attiecīgais grafiks. Un arī vairāki soļi norāda procedūrā, ka jāiesaistās. 7. Mai, maijā norisināsies uzklausīšana. Uh, 8. un 9. jūlijā būs uh, attiecīgi ziņojuma priekšlikuma prezentācija, 16. septembris termiņš, lai iesniegtu grozījumus. Un oktobrī mēs attiecīgi diskutēsim par šiem grozījumiem 26. novembrī. Tātad arī septembrī norisināsies balsošana komitejā. 24. Uh, janvārī, jeb būs, 14. Uh, janvārī būs pirmais lasījums. Uzklausīšana tiks sadalīta divās daļās, divos paneļos. Pirmkārtām tirgu atvēršana, otram kārtām tehniskie jautājumi. Referenti tiek aicināti nominēt divus ekspertus nevēlāk kā 28. martā, tā lai mēs varētu sagatavot uh, šīs uzklausīšanas programmu pētniecība koordinātori līdz 23. ir gatavi, ir aicināti sagatavot papildu pieteikumus turpmākiem pētījumiem. Brīfings par vienotajām Eiropas debesīm numur 2. Eh, lēmums eh, tika pieņemts uzaicināt eh, izpildu direktoru, Eirokontrolas direktoru komitejas sanāksmi, kas varētu notikt pēc SES2 publicēšanas. Tāpat arī koordinātāri pieņem zināšanai biļetenus 4, 5 un 6. Prezidents Barozo ir ziņojis par gigalaineriem. Eh, šeit tika pieņems lēmums, eh, ka vēlreiz tiek rakstīt vēstulē eh, priekšsēdētājam Šulcam, lai viņš aicinātu komisiju nākt ar savu institīvu, un mēs tipā šaubamies, ka komisija to nedarīs. Runājot par valsts atbalstu, PSR regula 137 no 2007. gada. Šeit eh, lēmums tika pieņemts, ka eh, prezidents eh, priekšsētājs pievērsīs Šulca kunga uzmanību tam, ka šeit tiek plānots koplēmums padoms regulas ceļā. Un, ja runājam par Francijas dzelzceļa nodevu, tad vācieši atkal ir uzrakstījuši Kalasa kungam prasot uh, izsmeļošāku atbildi. Komitejas tikšanās 11. aprīlī ir atcelta. Tā kā lieciet to aiz auss, 11. aprīlī komitejas sanāksme nenotiek. Nu, lūk, tik tālu par koordinātoru sanāksmi, vai būtu kādi jautājumi? Ja tādu nav, tad uh, esam vienojušies un saku jums par to lielu paldies. Brācam tālāk balsojums par ground handling, tātad um, zemes pakalpojumi savienības lidostās un direktīvas 967 atcelšana. Zemes pakalpojumi. Balsojums. Vēlos šī balsojuma sākumā norādīt, ka šī sanāksme tiek pārraidīta tīmeklī, līdz ar to jūs rīcībā nav paneļa, kas to visu atspoguļotu. Panelītis ir jūsu priekšā. Uh, bet eh, tā kā skatītājiem tīmeklī šāda panelīšana nav, tad eh, balsojuma rezultātus nolasīšu savā balsī, jo eh, cilvēki sūdzās, kāpēc mēs tā nedarām parasti, kāpēc mēs nenolasām, nepaziņojam rezultātus, un šoreiz to arī darīsim. Nu ko, visi gatavi, salīdzināsim pulksteņus, gatavi startam, balsojam. Tas ir tā, testa, testa režīmā tagad. Iz, nomēģinām. Vai viss ir nobalsoju? Beidzam balsot. Ā, jums ir kartīte, jā? Ja? Well, re... no, no card, no vote, I'm afraid. Ja nav kartītes, tad, nav, tad balsot nedabūsiet. SND grupā ir viens pa daudz. Flekinsteina kungs eh, par to ir sajūsmā, es par to nešaubos. Nu ko, nu tagad pa īstam laižam. Kolēģi, sāksim. Pirmkārt, grozījumi 53, 54, 55 un 56. Tie ir grozījumi, kas piedāvā noraidīt šo priekšlikumu, un nu, tad arī attiecīgi balsojam par šiem grozījumiem 53 līdz 5, 54, 55, 57. Vai visi ir nobalsojuši? EPP tagad ir ar vienu par daudz SND arī ar vienu par daudz. Vai SND uh, eh, aizstājais var savu kartīti izņemt? Labi, eh, beidzam balsot. 45 nobalsoja, 21 atbalstīja, 23 uh, eh, noraidīja, viens atturējās. Noraidīts. Līdz ar to varam ķerties pie otrā panta, kompromiss C. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Pieņemts. Tālāk, uh, IMCO 7, kas par, kas pret, kas atturās, mums ir jāpārbauda. Pār uh, 1, 2, 8. Vai visi ir nobalsojuši? Vai viss ir kārtībā no juridiskā viedokļa? Ļoti labi, beidzam balsot. 27 pār 17 pret 1 atturas. Ļoti labi. 1, 2, 6 Leichtfrīda kunga grozījums tagad pret atturās. Norai pieņemts adapted. Tātad pārbaudām. 126. Nu, parasti es neko nesajaucu, bet, nu, ko var zināt. Vai visi ir nobalsojuši? Vai viss ir uh, juridiski kārtībā? Beidzam balsot. Es tā teicu. 21 eh, eh, pār 19 pret 2 atturas pieņemts. 127. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Pieņemts. 125. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Pārbaudīsim 125. Balsojam. Nu, tā nelaime ir tāda, ka mēs sēžam aplī un tā vai visi ir nobalsojuši. Beidzam balsot. 24 pār 19 pret. 129. Kas par? Kas pret? Atturās. Pārbaudām. Izskatās, ka būs nē, bet nu balsojam. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 17 pār, 28 pret, 1 atturas noraidīts. 130. Baha eh, grozījums. Kas par? Kas pret? atturās noraidīts. 132. Kas par? Kas pret? Atturās pieņemts. Pārbaudām. Aiziet. Balsojam. 132. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 20 pār, 25 pret, 1 atturās noraidīts. 131. Kas par? Kas pret? Atturās noraidīts. Labi, labi. Nu tā sanāks, ka mēs balsosim par visiem, Nu, tad, tad pārbaudīšu visas balsojumus bez teikšanas, ja? jo citādāk jūs tā kliedzat pārbaudi, pārbaudi. 132. balsojam. Tā nelēma ir tāda, ka jūs te uh, saucat pārbaudīt, pārbaudīt, tāpēc, ka jums tautība liekas aizdomīga vai nepatīk. EPP viens pa virsu. Beidzam balsot. Noraidīts. 19 pār 25 pret. 133, 135. Kas par? Kas pret? Atturās pieņemts. Nākamais 138 un 74 kopā. Tagad pret. Atturās noraidīts. 142. Kas par? Kas pret? Atturas. Noraidīts. 144. Kas par? Kas pret? Atturās. Noraidīts. 136. un 143. kopā. Kas par? Kas pret? 136, 143 pārbaudām. Balsojam. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 20 par, 23 pret, 2 atturās, noraidīts. 141. Kas par? Kas pret? Atturās, noraidīts. 139. un 140. kopā. Kas par? Kas pret? Pārbaudām 139. un 140. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 20 pār, 23 pret, 1 atturās. 137. Eh, Ugijās kungs. Kas par? Kas pret? Noraidīts. Kompromiss A2. Nu, tad uzreiz balsosim elektroniski. Kompromiss A2. Balsojam. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 20 pār, 24 pret, noraidīts. Kur tas A1 palika? Tagad A1. Kompromiss A1. Balsojam. Lūdzu. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 34 pār 9 pret 2 atturās. Imko 10. Sestā lapuse manā sarakstā, nezinu kā jūsējos. Septītais pants. Vai visi ir atraduši? Imko 10. Kas par? Kas pret? Pārbaudām IMCO 10, sastāvā puse. Balsojam. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. Noraidīts. 18 pār 25 pret, 1 atturās. Uh, referents 17. grozījums. Kas par? Kas pret? pārbaudām 17. Lūdzu, balsojam. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 22 pret 22. 195. Gālērs un Ferbers. Balsojam. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Noraidīts. Pārvaldīsim? Nu, labi, labi. 195. balsojam. Balsojam, balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 15 pār 28 pret. Es zinu, ka gru, man grūti visus jūs eh, redzēt, jo, nu, es nevaru tā redzēt riņķi apkārt. 194. Kas par? Kas pret? 194. pārbaudām, balsojam. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts 27 pār, 17 pret. 18. Kas par? Kas pret? Atturās. Pieņemts. 197. līdz ar to atkrīt. Tā tad 19. ir nākamais referenta grozījums. Kas par? Kas pret? Atturās pieņemts. Imko 11. Kas uh, atbalsta? Kas pret? Kas atturās? Pieņemts. 198. Kas par? Kas pret? atturās pieņemts. 199. Kas par? Kas pret? Pārbaudām 199. Balsojam. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. Pieņemts. Braucam tālāk. Kompromiss J. Kas par? Kas pret? Atturās pieņemts. Kompromiss H. Kas atbalsta? Kas pret? Atturās pieņemts. 220. Desmitais pāns, pirmais punkts. Kas atbalsta? Kas pret? Atturās Noraidīts. 221. Par, pret, atturās pieņemts. Imko 18. Nākamais. Kas par? Kas pret? Atturās. Pārbaudīsim. Jo sāk jau nogurt rokas, vai ne? Imko 18. Balsojam. Beidzam balsot. 43 pār, neviens pret. Pieņemts. Nu, tā jau tas darbojas. Jums tās rokas ir jāceļ augšā. 223 un imko 19. Kas par? Kas pret? atturās, noraidīts. 224. Kas par? Kas pret? Atturās, noraidīts. 225 par, pret, atturās, pieņemts. 226 par, pret, atturās, pieņemts. Tālāk. 2, 3, 6. Par pārējiem eh, nebalsosim, jo tur nodarbinātības komiteja ir teikšana. Tātad 2, 3, 6. Salu lidostas. Pieņemts. 2, 3, 5. Kas par? Kas pret? Atrās. Noraidīts. 2, 3, 7 par pret atrās pieņemts. 2, 5, 1 un 2, 5, 5. Kas par? Kas pret? Atrās noraidīts. 2, 5, 4 par pret atturās, pārbaudām 2, 5, 4. Balsojam. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 18 pār 26 pret. Noraidīts. Imko 24. Kas par? Kas pret? Pārbaudām. IMCO 24. Balsojam. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 20 pār, 24 pret, noraidīts. 252. Kas par? Kas pret? Atturās. Pārbaudīsim 2, 5, 2. Balsojam. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 19 pār 24 pret noraidīts. 2, 5, 6. Kas par? Kas pret? Atturās noraidīts. 2, 5, 7. Balsojam par. Pret. Atturās noraidīts. Ceturtā sadaļa. Kompromiss D. Kas par? Kas pret? Atturās mm, pieņemts. Kompromiss E. Kas par? Kas pret? Atturās pieņemts. Divsimt deviņdesmitais, jā? Ja? 295. Eh, noteikums numur 50. Ja? 295 par 21. pāntu. Kas par? Kas pret? Atturās noraidīts. 296. Kas par? Kas pret? Atturās noraidīts. 297. Inko 27 un 298 par visiem kopā. Kas par? Kas pret? atturās pieņemts. Divsimt deviņdesmit devītais. Kas par? Kas pret? Atturās noraidīts. Trīsdesmit piektais. Kas par? Kas pret? Pieņemts. Trīssimtais. Kas par? Jo mēs eh, reku rakstīts, eh, ja 299. tiek pieņemts, tad tas atkrīt. Jā, balsoja. Labi, tad balsojam. Tagad pret, atturas, noraidīts. Labi, pārbaudīsim 300. Balsojam. Tā, beidzam balsot un pieņemts 24 pret 20. Eh, Trīsimt otrais ar pret atturās noraidīts. Trīsdesmit sestais par pret atturās pieņemts. 304. Kas par? Kas pret? Atturās. Pārbaudām 304. balsojam. Vai visi? Beidzam balsot. Pieņemts 30 par 14 pret. 305. par pret pārbaudām 305. balsojam. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts 18 pār 26 pret. 306. par pret atturās pārbaudām. Liekas, ka mm, tāpat proporcija. Balsojam. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Jā, tik tiešām ar tādu pašu attiecību 18 pār 26 pret. 307 un 308 pā, kopā. Kas par? Kas pret? Atturās, pārbaudām. Lūdzu, balsojam! Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Tas tiek noraidīts 17 pār 26 pret. 309. Kas par? Kas, kas pret? Atturās noraidīts. Trīs desmit par, pret, atturas, noraidīts. Trīs vienpadsmit par, pret, atturas. Pārbaudīsim 3.11, šķiet, ka pieņemts, bet mēs to pārbaudīsim, sākam balsot. Visi ir nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts 25 par, 18 pret. 3.13 par. Pret atturas. Šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 18 pār, 26 pret. Noraidīts. 3, 14. Imko 28 kopā par. Pret. Atturas pieņemts. 3.12 par pret atturas noraidīts. 3.16 par pret atturas pārbaudīsim elektroniski. 3.16 sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. 19 pār 25 pret. 315 pār. Pret. Atturas šķiet, ka pieņemts, bet pārbaudīsim. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Jā, patiešām pieņemts 30 pār 14 pret. 317. Es atvainojos. 317. Pār. Pret. Atturas noraidīts. 318 par. Pret. Atturas pieņemts. 319 par, pret, atturas, noraidīts. 320 par, pret, atturas, pieņemts. 323 par, pret, atturas, pieņemts. 322 par, pret atturas pieņemts. 3, 2, 5 par pret atturas pārbaudīsim. 3, 2, 5 lūdzu sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 18 pār, 25 pret, 3, 2, 6 pār pret, atturas, pārbaudīsim 326, lūdzu, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts 38 pār 6 pret, 327 pār. pret atturas Noraidīts. 3, 2, 8 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Trīs trīsdesmit. Nē, trīs divi deviņi, savisārs kundz. Trīs divi deviņi par. Pret. Atturas. Noraidīts.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 Atturas. Pārbaudīsim. 3, 3, 3. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts 27 par, 17 pret. 37. par. Pret. Atturas Nu, tie, kas vēlās balsot par šo grozījumu, sākam balsot par 37. elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 36 par, 8 pret, pieņemts. Es vēlētos atgādināt, lūdzu paceliet savus rokas augšā. 3, 3, 5, 3, 3, 6, identiski, skatīsim kopā par, pret, pret atturs pieņemts. Imko 30 pār, pret, atturas pieņemts. 338 par, pret, atturas pārbaudīsim 338, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 20 pār, 23 pret. 339 pār. Pret. Atturas pieņemts. 337, 340 un IMCO 31 pār. Pret. Atturas pieņemts. 3, 4, 1 par, pret, atturas pieņemts. 3, 4, 2 par, pret, atturas noraidīts. 3, 4, 3 par, pret, atturas pieņemts. 3, 4, 5 par, pret, atturas pieņemts Pieņemts. 344 un IMCO 32 kopā par pret atturas pieņemts. Kompromiss B par pret atturas pieņemts. Kompromiss F. Par. Pret kompromiss F. Atturas pieņemts. 4, 2, 2. 30a pāns 4, 2, 2. Par. Pret atturas pieņemts. 4, 2, 5 par, pret, atturas pieņemts. 4, 2, 3 par, pret, atturas pārbaudīsim 4, 2, 3, sākam balsot. Šķiet, ka pieņemts, bet, nu, diezgan sarežģīti pateikt skaidri. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Jā, 30 pār 14 pret tas ir pieņemts. Četri, divi, septiņi. Kur tad mēs īsti atrodamies? 4, 2, 4 atkrīt, jo mēs pieņēmām 4, 2, 3, līdz ar to IMCO 36. Tas ir tā kā papildinājums. IMCO 36 par, pret, atturas pieņemts. Nu tagad 4, 2, 7 un 4, 3, 4. Nē, tomēr balsosim at, uh, atšķirti. 4, 2, 7 par pret, atturas, vai varam pārbaudīt 427 lūdzu, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 23 pār, 21 pret. 4, 3, 4 pār. Pret. Atturas Pārbaudīsim 434, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 21 pār, 23 pret. 4, 2, 6 pār. Pret. Atturas pieņemts. 4, 30 pār. Pret atturas noraidīts. 4, 3, 1, 4, 3, 2 identiski balsojam par pret atturas pieņemts. 4, 3, 3 par pret atturas pieņemts. Kompromiss gā. Kompromiss gā par pret atturas pieņemts. Četri, seši, deviņi, trīsdesmit trešais pants. Šeit ir četri grozījumi - 4, 6, 9, 4, 70, 4, 71, 4, 72 kopā par pret, atturas, pārbaudīsim, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts 29 par, 15 pret. L kompromiss. par 35. pantu par pret atturas. Pārbaudīsim elektronis kompromisu L. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 18 pār 24 pret. Līdz ar to mums ir jāiet cauri visiem grozījumiem individuāli. 4, 9, 3 par. Pret. Atturas noraidīts. 4, 9, 5 par. Pret. Pārbaudīsim 4, 9, 5. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 494 par pret atturas. Pārbaudīsim 494, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts 23 pār 20 pret. 496, 497, 498 kopā par pret atturas pieņemts. 4, 9, 9 atkrīt, 500, 5, 0, 0, 5, 0, 1, 5, 0, 2, 5, 0, 3, 5, 0, 4 par pret atturas noraidīts pārbaudīsim, ja jūs vēlaties, bet man ir pietiekami skaidri. Vai vēlamies virzīties uz priekšu? 505 par. 505 par. Pret. Atturas noraidīts. 506 par. Pret. Atturas noraidīts. 507, 508, par tiem mēs nebalsojam, 516 par, pret, atturas, pārbaudīsim, sākam balsot, 516, 516. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 22 pār, 22 pret. Pieci nulle deviņi par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim 509. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot noraidīts 18 pār, 25 pret, 5, 10 pār, pret, atturas pieņemts, 5, 11 pār, pret, atturas pieņemts, imko 45 pār, pret, atturas pieņemts. 5.12 par pret atturas pārbaudīsim 5.12 sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts 25 par, 19 pret. 5.13 par atturas pieņemts. 514 par pret atturas noraidīts. 515 par pret atturas vai varam pārbaudīt 515. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts 22 pār, 22 pret. 5, 1, 8, 5, 1, 9, tas ir mutisks grozījums, ko jūs varat redzēt arī sarakstā, vai kādam šeit ir kaut kāda iebilduma pret mutisko grozījumu. Ja nav nekāda iebilduma, līdz ar to balsosim kopā ar mutisko grozījumu par pret atturas pieņemts. 5.20. Tas ticis atsaukts 5.21. Vils kundzes par pret. Atturas. Pārbaudīsim 5.21. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 18 pār 25 pret.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 atturas pārbaudīsim employment 30, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Un tas tiek pieņemts 23 pār 21 pret. 5, 2, 6. Kas par? Kas pret? Atturās. Pieņemts. 5, 2, 7. Kas par? Kas pret? Atturās pieņemts. Employment 31. Piedodiet, piedodiet. 50. noteikums. Employment 35. Tas tā kā vairāk būtu mūsējais. Kas par? Kas pret? Atturās. Pārbaudām. Employment 35. Balsojam. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 19 pār 25 pret. 5, 2, 9. Kas par? Kas pret? Atturās. Pārbaudām. 5, 2, 9. Balsojam. Vai visi? Beidzam. 21 pār 22 pret noraidīts. Employment 36 par pret pārbaudām Employment 36. Lūdzu, balsojam. Vai visi? Beidzam balsot. Pieņemts 22 pār 21 pret. Līdz ar to esam nonākuši pie 5, 3, 4. Tikau kundze par pret atturās pārbaudām balsojam 5, 3, 4. Beidzam balsot. Noraidīts 21 pār 22 pret. Kompromiss I. Kas par? Kas pret? Atturās. Noraidīts. Ne, pieņemts. Tulks atvainojas. Pieci, četri, viens. Kas par? Kas pret? Atturās. Noraidīts. Imko 46. Kas par? Kas pret? Atturās. Pieņemts. 5, 4, 2. Kas par? Kas pret? Atturās. Pārbaudām. 5, 4, 2. Lūdzu balsojumu. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts 16 pār, 25 pret. 5, 4, 3. Balsojam par, pret, atturās, noraidīts. Tāda pati proporcija. 5, 4, 4. Lūdzu par, lūdzu pret, atturās, pieņemts. Apsvērumi. 58. Lūdzu par, pret Lūdzu, pret. Atturās pieņemts. 59. Ba par. Tagad pret. Atturās noraidīts. Pārbaudām. Lūdzu, balsojam. Vai visi? Beidzam balsot. Noraidīts 18 pār 24 pret. 60. Kas par? Kas pret? Atturās. Pārbaudīsim 60. Izskatījās, ka būs nē, bet, eh, nu, paskatīsimies. Balsojam. Vai visi? Beidzam. 16 pār 26 pret. Tik tiešām noraidīts. 61. Lūdzu par. Lūdzu pret. Pārbaudām 61. Balsojam. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam. Noraidīts 19 pār 22 pret. 63. Pipar. Tagad pret. Atturās noraidīts. 70. Par pret 70. pārbaudām. Balsojam, vai visi? Beidzam. Un tas ir pieņemts 25 pār 17 pret. 64. Par pret. Pārbaudām 64. Lūdzu balsojam. Vai visi? Beidzam noraidīts ar neizšķirtu balsojumu 21 pret 21. 65. par pret pārbaudām 65. Lūdzu balsojumu. Vai visi? Beidzam balsot. 14 pār 28 pret noraidīts. 66. Lūdzu par Lūdzu pret. Atturās noraidīts. 69. Lūdzu par. Lūdzu pret. Atturās noraidīts. 68. Lūdzu par. Pret. Pārbaudām 68. Balsojam. Vai visi? Beidzam. 18 pār 24 pret. Noraidīts. 67. Lūdzu par. Lūdzu pret. Atrās noraidīts. 72. Par. Pret. Pārbaudām 72. Izskatījās, ka būs nē ka bija nē, bet, nu, tūlīt redzēsim. Vai viss ir? Beidzam. Noraidīts 15 pār 27 pret. 73. Lūdzu par. Lūdzu pret. Atturās. Noraidīts. 75. Lūdzu par. Lūdzu pret. Atturās. Noraidīts. 76. Lūdzu par. Lūdzu pret atturās pārbaudīsim. Balsojam. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam. Noraidīts 19 pār 23 pret. 77 par pret atturās. Pārbaudām 77. Vai visi? Beidzam balsot. Noraidīts. 17 pār 25 pret. Otrais. Par. Pret. Nu, pak, pak, pak, vēlreiz. Par. Pret. Labi, pārbaudām. Balsojam. Vai visi? Beidzam. Pieņemts 28 pār 13 pret. 78. Par pret. Noraidīts. Kompromiss kā pret. Atrās pieņemts. Trešais referenta roku darbs. Kas par? Kas pret? atturās pārbaudām. Numur 3. Apsvēru, grozījums numur 3. Vai visi? Balsošana slēgta. Pieņemts 27 pār 15 pret. 81. un 82. Kas par? Kas pret? Atturās. Pārbaudām. Liekas, ka aizpeldēs, eh, bet eh, paskatīsimies. Balsojam. Vai visi? Balsošana slēgta. Pieņemts 25 pār, 17 pret. 85. Kas par? Kas pret? Atrās noraidīts. Employment 2. Kas par? Kas pret? Pārbaudām employment 2. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīt 17 pār 24 pret. 84. Par pret. Atturās noraidīts. 87. par pret pret atturās pārbaudām 87. lūdzu balsojam. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam. Pieņemts. 27 pret 14. 86. Par pret atturās um, izskatījās labi, bet eh, pārbaudīsim 86. Lūdzu, balsojam. Vai visi? Beidzam. Pieņemts 30 pret 11. Employment 3. Lūdzu par, pret, atturas, pārbaudām employment 3. Vai visi? Beidzam. Noraidīts 18 pret 24. Employment 4 par pret atturas tā pati proporcija noraidīts. Numur 4. Kas par, kas pret? Pieņemts. 89. līdz ar to atkrīt. 90. Eh, kā papildinājums, kas eh, par, kas pret, atturās, pārbaudīsim 90. lūdzu. Balsojam. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts 26 pret 17. 91. Par, pret, atturas, pieņemts. 93. Viņi tur vēl dzīvi. E, vispār par, pret, atturas, pieņemts. E, 94. Par, pret, atturas, noraidīts. 95. Par, pret, atturas, pieņemts. 96 par pret pārbaudām 96. Balsojam. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam. Noraidīts 17 pār 23 pret. Numurs 6. E, referenta rokdarbs par pret atturas pieņemts. Imko 2 par pret pret, atturs pieņemts. Imko 3 par, pret, atturs pieņemts. Employment 5 eh, par, pret, atturs pieņemts. Eh, tālāk, eh, employees 6 par, pret, atturas pārbaudīsim employ 6. Lūdzu, balsojam. Vai visi? Beidzam. Noraidīts 19 eh, pār 24 pret. Simtais par pret atturs noraidīts. 99. par pret pret, atturs noraidīts. Pārbaudām, labi. Balsojam par 99. Vai visi ir novalsojuši? Beidzam. Noraidīts 20 pret 23. Imko 4. Kas par? Kas pret? Atturas. Pārbaudām īsti nezinu, vai PP nobalsoja, tāpēc uh, pārbaudīsim. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts 31 pret 10. 102. Lūdzu par, lūdzu pret, atturs pieņemts. Employ 8. Kas par? Kas pret? Atturs. Pārbaudām. Employ 8. Balsojam. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts 17 pret 25. 103. Par pret atturs pieņemts un attiecīgi imko 6 arī, jo tas ir tas pats. 104. par pret atturs pieņemts. Numur 9. Kas par? Kas pret? Atturs pieņemts. 106. Par? Pret? Atturs pieņemts. 107. Par? Pret? Atturs pieņemts pieņemts. 108 par, pret, atturas pieņemts. Un employ 1 par, pret, atturas pārbaudām. Employ 1. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam. Noraidīts. 19 pret 24. Un gala balsojums. Priekšlikums grozītajā redakcijā. Lūdzu, balsojam! Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 19 pār, 15 pret, 10 atturas pieņemts. Rezolūcija. Balsojam par uh, rezolūciju. Vai visi to ir izdarījuši? Vai visi ir nobalsojuši? ir, ja? Beidzam. 19 pār, 17 pret, 8 atturas. Līdz ar to arī rezolūciju esam pieņēmuši iz Asadas kungs apsveicu. Līdz ar to, nu, mēs esam no tāda sašķelta ļaudis, bet uh, tik un tā lēmumu esam pieņēmuši. Un līdz ar to tie, kas vēlas doties prom, lūdzu dariet to klusu, lai varam ķerties pie nākamā punkta mūsu darba kārtībā. Vai kāds no sekretariāta varētu lūdzu noskaidrot, kur ir apmaldījušies mūsu tējas un kafijas cilvēki? that uh, roadworthiness uh, pielaida eksploatācijai. Kolēģi, tie, kas nepiedalās turpmākajā sarunā, lūdzu nekavējieties šeit ilgāk nekā tas ir nepieciešams. Lūdzu jūs pamest uh, eh, sanāksmu zāli klusām. Thank you. Okay. Labi, būtu droši vien labāk, ka mēs ķeramies pie darba, jo savādāk cilvēki domā, ka šeit viss ir viņu pašu vērtībai. Tad nākamais punkts mūsu dienas kārtībā ir eh, tehnisko apskatu jautājums, un mums ir trīs referenti - Kūns, Kūna kungs, Senhalovas kundze un eh, Savisārs Tomas. Lielas paldies priekšsēdētāji. Jā, tas, kas attiecās uz uh, Eiropas uh, ceļu drošību, tas ir viens no ga galvenajiem un būtiskākajiem dosie failiem. Līdz ar to komisija mums ir izplatījusi arī priekšlikumu. Es esmu atbildīgs pār periodiskajām tehniskajām apskatēm, uh, mehānisko transporta līdzekļu un to piekabju apskatēm. Mūsu mērķis, protams, ir. Uh, E, ir attiecīgi samazināt šo ceļa negadījumu uh, cietušo skaitu, kā arī mirušo skaitu, jo jāņem vērā to, ka ņemot vērā tranzīta valsts ļoti labi var redzēt to, ka mēs vēlamies sasniegt mērķi, lai veicinātu harmonizētu tehnisku līmeni, pārbaudot, veicot uh, mehānisko transporta līdzekļu apskats, nu vismaz ieviest kaut kādus minimālos standārtus un arī veicināt tehnisko neutralitāti. Nu, es, es nedaudz iedziļināšos arī manos grozījumos. Pirmais pants. Visu, visās dalībvalstīs vajadzētu būt ieviesta vismaz minimālos tehniskos standārtus, kas ir jāievēro apskats laikā. Uh, Pie tam, jebkura dalība valsts, ja tā dalība valsts uzskata, ka jau arī, arī pateicībā tātad šīs procedūra tiek paredzēta, to vajadzētu saglabāt. Un tas, kas komisija un arī padomē bija tāda pati diskusija par to, nu, padomē bija izteiktāk šī diskusija, vai šeit vajadzētu paredzēt regulu, uh, padomu, nu, komisija vēlētos redzēt padomi, dalībvalsts, ja padomu vēlētos redzēt direktīvu. Uh, ņemot vērā visas šīs tiesiskās normas, ka vajadzētu piemērot un arī atstāt to um, dalību valstu ziņā, mēs kā komiteja, mēs vēlamies redzēt skaidrs noteikumus un tādēļ pieprasam regulu. Attiecīgās kompetences, protams, mēs tās varam arī nodot dalību valstīm. Otrajā pantā šeit ir runa tikai par terminoloģijas uh, adaptēšanu uh, 2007. gada dokumentam, tātad 15, 14, 16 grozījums, kas attiecās tīri uz definīcijām. Uh, Un arī, ja mēs runājam par vēsturiskajiem spēkratiem, ka tos vajadzētu izslēgt no tehniskajiem apskatēm, vai to varē, vajadzētu darīt vai nē, nu, uzskatu, ka dalību valstīm vajadzētu šos uh, eh, vēsturiskos spēkratus ņem, vajadzētu ņemt vērā, bet tikai kaut kādu vienu raksturojumu, tikai tā, to spēkratu, kas ir vecāks par 30 gadiem, nu, šī norma uh, nav pietiekami. Šeit vajadzētu arī ievērot tehniskus standārtus, arī vajadzētu saglabāt optiku. Un, protams, eh, ļoti būtiski ir tas, ka šajā attiecīgajā spēkratā arī šis vēsturiskais aspekts tiek saglabāts. Kas attiecās uz definīcijām? Ja mēs runājam par eh, ceļa pārbaudēm un tehniskajām apskatēm, nu tad šeit ir jāsaka, uh, Šeit var novērot, ka definīcijas nav saskaņotas, ja mēs, mm, nu, ņemot vērā to, ka mans ziņojums tika pārtulkots, un tad man kolēģi varēja to izlasīt, un tad es saņēmu ļoti daudz komentāru. Mans mērķis bija komisijas definīciju uzlabot un arī attiecīgi sniegt manevru iespējas interpretācijām. Nu, ja mēs runājam par uh, um, eksploatācijas un akceptēšanas uh, punktu, ka attiecīgi šo spēkratu jeb transporta līdzekli vajadzētu saglabāt, un tas arī attie attiecas uz kaut kādiem īpašiem papildinājumiem. Nu, visticamāk, ka mēs ar ēnu referentiem vēl mēģināsim atrast loģisku, nu, tādu labāku risinājumu, lai to skaidri paskaidrot. Kas attiecās uz kompetencēm 4. pantā, 19. grozījums. Šeit runa par tātad par pieeju datiem, kas ražo transporta līdzekļus un kas šeit runa arī par pārbaudas, jeb apskats veikšanas ierīcēm un bieži vien, nu, vajadzētu arī šo pieeju attiecīgi, nu, lai vismaz būtu pieeja arī šiem datiem, ņemot vērā to, ka mēs esam jau digitalizētajā pasaulē, uh, diezgan aktīvi, un tādai vajadzētu nodrošināt šo piekļuvi. 20, 21. grozījums par 5. pantu. Tā tad apskatas datums un biežums. Nu, šeit es ierosinu, kā mēs vispirms eh, nu, vienojamies par minimālo intervālu, un tas arī viens no tiem sencinājumiem. Uh, Eh, ka tas izriet no katras dalība valsts eh, tātad pārbaudas apskats veikšanas intervēliem un eh, periodiskumu, nu, tātad četri gadi pēc ražošanas, tātad jauna automašīna pēc četriem gadiem tiek pirmo reizi pārbaudīta, un tad minimālais intervāls vismaz divi gadi tiek paredzēti. Viena no dalība valstīm Ja mēs runājam par šiem divu riteņu transporta līdzakļiem, motor, motocikliem, nu šeit netiek paredzēta vispār šeit tā, tāda veida pārbaudas, bet, nu, manā priekšlikumā, tā, ņemot vērā ar visu šos grozījumus, 20. 21. grozījums, nu secināja to, ka vajadzētu šos divriteņu transporta līdzekļus arī iekļaut tvērumā. Šeit ir, ir tīpaši runa par tiem smagiem tra, t, divu riteņu transporta līdzekļiem, kur ir iekļauti L4 un L3 kategorijā. Ja mēs runājam par piekabēm, nu tad es jāsaka, ka ir nepieciešams par to runāt, ja tas um, svēr vairāk nekā 700, 750 kg un attiecīgi tiek ievietot arī šajās kategorijās un uh, 23. grozījums, 5. pāns kritērijs, eh, nobraukums, kur ir 160 tūkstoši kilometri, kur attiecīgi arī ir jāveic šī apskata pirms šo četru gadu termiņu. Nu, tad mums vajadzētu diskutēt arī par risku, ja mēs, piemēram, ja tiek, eh, piemēram, šīs nobraukuma skaitītājs tiek manipulēts, nu, kāda loma ir šā, šim aspektam. Piektais eh, pants, 24. grozījums, 4. punkts Nu, šeit eh, būtībā gadījumā, ja ir mainījies transporta līdzekļa reģistrācijas apliecības turētājs, nu, tas ir būtisks aspekts. Mūsu mērķis būtu tāds, eh, ka šī, eh, ka attiecīgi dalībvalstīm ir jāatzīst šis faktors, šis kritērijs, un to kritēriju varētu arī ieviest, bet tas, kas attiecās uz pārdošanu, tad uh, tas ir viens no vē, pievienotās vērtības kritērijus un nevajadzētu vienkārši atkal vēl kaut kādu apskati veicināt, ja jau iepriekšējā apskata, kas norisinājusies pirms pusgada, jau ir norisinājusies. Nu, īsi par 12. pantu. Grozījums 27. Tā tad uh, apskats veicēju kvalifikāciju, nu vismaz uh, minimālo standartu kvalifikācijas ievērošanas aspekts, nu ka vismaz būtu attiecīgā izglītība, nu var arī paredzēt arī augstāku izglītību, paredzēt augstāko izglītību. Uh, Es zinu to, ka dalībvalstīs ir dažādi, dažādas procedūras paredzētas, un ja mēs runājam par uh, pamatu pa apskatas veikšanu, nu, tā tiek tieši veikta jau arī pašās tātad šīs darbnīcās, bet š, šīs nošķīrums starp to, kurš tad eksploatē un kurš attiecīgi pārbauda veičo apskati, uh, veids apskati par tehniskajiem aspektiem, par attiecīgi iebūvējumiem, iebūvējumam de detaļam, kā piemēram bremzes stūras, sistēma šasija un tā tālāk, nu to vajadzētu nošķirt. Mēs visticamāk par to vēl diskutēsim, bet vismaz minimālo standārtus vajadzētu ieviest, tātad četru acu principus, nevis tas, kas būtībā iebūvē šo, um, šo uh, attiecīgo detaļu, tad beig beigās arī vēl ir apskats veicās. Nu, tas tā nedarbojas. Nu, tad par deleģētajiem uh, tiesību aktiem. Šeit mums vajadzētu uh, pilnvarojuma pārneses aspektu ierobežot uz pieciem laikiem, kas tiek nodots komisijai, un līdz ar to šeit vajadzētu arī veikt ziņojumu ik pēc pieciem gadiem, ko sniedz komisija par uh, uh, par periodiskiem tehniskajām apskatēm, tātad iesniegt mums. Vēl viens komentārs Mēs arī par to diskutējam ETP politiskās grupas sēdē to, ka ir patiešām nepieciešams paredzēt aktus katram transporta līdzeklim, kur ir iekļauti, uzrakstīti, uzskaitīti visi notikumi, kas, um, kas raksturo attiecīgi šo transporta līdzeklu nobraukums, noteikti kaut kādi uh, ceļa negadījumi, lai vienkārši mēs varētu labāk izvērtēt šo transporta līdzekļu Uh, eksploatāciju un arī varbūt tās novērst šo nobrauku, krapšanos ar nobraukumu. Es vēlētos arī pateikties kolēģiem, uh, pa, kurus jau es arī attiecīgi uzrunāju. Nu, līdz ar to pēc tam mēs varēsim intensīvi uzsākt mūsu darbu. Ja, nu, protams, citi saka, ka ir diezgan īsts laika grafiks, lai iesniegtu grozījumu, bet, nu, jāsaka godīgi to, ka komisijas priešlikums jau ir diezgan ilgi publiski pieejams. Uh, un es arī, protams, pieturējos pie komisijas priekšlikumu, es arī iesniedzu savus grozījumus, nu, katrā gadījumā es būšu priecīgs par uh, veiksmīgo sadarbību. Lielas paldies! Es esmu Senelova. Děkuji, pane předsedo. Jak řekl eh, pan eh, spoluspravodaj kolega Kuhn, eh, tento balíček kā jau mans kolēģis noteikti pateica par šo tātad tehnisko apskatus pakotni, tas arī katrā gadījumā veicinās 2020 mērķu sasniegšanas un arī veicinās ceļa drošību. Un arī šīs nulles vīzija līdz 2050, un arī tas katrā gadījumā sasniegs mūsu vīdes mērķus. Es esmu atbildīga uh, par tātad pārbaudus ceļiem. Uh, Nu, mēs attiecīgi izstrādājām ietveru tehniskajām askat, apskatēm, ko, ko mēs iek, arī integrējām ar apmācības aspektiem un arī ar um, um, apmācot arī šī tātad um, arī pārbaudas veicēju iz, tātad, uh, izglītību. Es tagad vēlētos iesniegt, gro, uh, paskaidrot savus grozījumus. Uh, Nu, man ir jāsaka, ka vajadzēja vispirms tātad skaidri pateikt šīs definīcijas, jo attiecīgi šīs pārbaudas uz ceļiem tiek veiktas arī citā veidā. Kūna kungs jau minēja tehnisko inspekciju definīciju, ja ņem vērā, ka oriģinālais komisijas priekšlikums manuprāt, ir absolūti pieņemams, un mēs varētu arī pie tā pieturēties. Te pašā laikā ir ļoti svarīgi speciāli e, īpaši definēt uzņēmumu šajā jomā definīciju, un tas ir iekļauts arī mūsu priekšlikumā. Manā ziņojumā šobrīd norādīts ir, ka ir ļoti liels atšķirības starp dalībvalstīm e, pārbaužu ceļiem veikšanā. Proporcija, kas e, to autoproporcija, kas neatbilst eh, noteiktajām normām, ir no 3,3 līdz 36 procenti, un tās pat var būt kaimiņu valstis šī gadījumā. Dažas dalībvalsts veic ļoti, ļoti rūpīgas pārbaudas, tāpat arī periodiskās pārbaudas ir rūpīgas. Tāpēc manā ziņojumā es pilnībā atbalstu, ka auto izvēle ir jāpakļauj arī uz eh, izvērtējot riska eh, līmeni attiecīgajā valstī. Tie, tās valstis, kas ļoti rūpīgi veids visas pārbaudas, tām varētu būt kā mazākas šīs te prasības. Es ļoti labi apzinos, ka būs ļoti grūti īstenot to realitātē, bet to varētu izdarīt divu posmu veidā. Runājot par 24. pantu, piedāvāja, ka šīs sistēmas uh, ieviešana 3,5 eh, tonu uh, auto un tie, kas ir smagāki, uh, būtu šīs pārbaudas veicamas katrus piecus gadus. Dalību valstīm būtu jāpārbauda un jāveic šīs te pārbaudas, nediskriminējot cilvēkus, balstoties uz viņu nacionālo piedarību. Tāpat ir ļoti svarīgi nodrošināt, lai būtu uh, augstas kvalitātes apmācība visiem tiem, kas veiks šīs inspekcijas. Tāpēc ir daži priekšlikumi astotajam pāntam. Augsta līmeņa apmācība ir pamatā jebkurai sistēmai, un tas mums palīdzēs izvairīties dažādas uh, e, trūkumus, uh, tāpat tā, attiecībā gan uz šoferiem, gan uzņēmējiem. Mm, pie, es priecājos, ka Uh, auto, kas ir, uh, vieglie auto, kas ir virs 3,5 tonnām, vieglie komerciālie transporta līdzekļi, mēs redzam, ka šeit samazinās nelaimes gadījumu skaits uz ceļiem, tāpēc būtu svarīgi veikt arī citiem transporta līdzekļiem eh, šīs tehniskās pārbaudas, runājot jo īpaši par T5 kategorijas traktoriem. Tas pats attiecās uz smagiem komerciāliem transporta līdzekļiem. Pilnībā atbalstu kravu nodrošinājuma uzlabojumus. Šeit ir ļoti e, daudz, respektīvi 25% eh, nelaimes gadījumu no visiem nelaimes gadījumiem, kas notiek. E, tas varētu saistīt būt ar pārlieku lielo vai papildu svāru, kas ir šiem transporta līdzekļiem. Runājot par tehnisko eh, stāvokli, eh, arī 7. pantā mums ir priekšlikumi, jo nosakot, ka uzņēmumam, kas eksploatē komerciālos līdzekļus, būtu jābūt arī atbildīgam par turēšanu braukšanas kārtībā. Šajos jautājumos ir daudz ieinteresētās puses, taču visām iesaistītajām pusēm ir jābūt atbildīgām gadījumā, ja notiek nelaimes gadījums. Inspekcijās uz ceļiem mēs iegūstam ļoti daudz datu par eh, šiem transporta līdzakļiem, un es ticu, ka tos mēs varam izmantot, lai izvērtētu riska iespējamību nākotnē. Tāpat es visiem vēlos pateikties par sadarbību tik tālu un uh, būšu priecīgi sadarboties arī ar ēnu referentiem. Un tagad vārds uh, mūsu trešajam referentam, Savisār Tomas kungam. Kundzei. Es biju referente trešajai sadaļai, kas varbūt bija vismazākā no visām. Tātad par te transporta līdzekļu tehnisko pārbaudu uz ceļiem par transporta līdzekļu reģistrācijas dokumentiem. Mūsuprāt, šajā jautājumā transporta līdzekļu reģistrācijai sasaistot eh, šo te ar eh, drošības aspektu būs ļoti grūti. Piemēram, īpaši tad, ja tiek mainīts reģistrācijas valsts. Šī sadaļa tātad pievērš jautā, uzmanību tieši šiem jautājumiem. Esam skaidri definējuši, ka vieta, kur tiek reģistrēts transporta līdzeklis, tad uh, mēs runājam par uh, transporta līdzekļa izņemšanu no aprites. Tas var notikt uz pagaidu pamata, kamēr tiek veikta jauna tehniskā apskate. Un, ja šāda procedūra tiek eh, uzsākta, tad līdz ko tiek veikta jauna veiksmīga tehniskā apskate, eh, viņš eh, transporta līdzeklis var atgriezties apritē. Taču, ja ir jāpāreģistrē no jauna, tad transporta līdzekļa reģistrācija tiek atcelta tie transporta līdzekļi, kas tiek iznīcināti pēc tehniskās apskates, par tiem būs jāizsniedz paziņojums. Tāpat šis priekšlikums nosaka jaunas prasības eh, elektroniskajām datubāzēm un ir sevišķi par to, lai izņem transporta līdzekļus no šīm datubāzēm. Mēs, protams, piedāvājam arī samazināt administratīvo slogu likumdošanā. Uh, piemēram, reģistrācijas certifikātu reģistrācija varētu tikt sasaistīta arī ar tehniskajām apskatēm un samazināts papīru apjoms. Te tas ir septītais grozījums. Eiropas tiesā ir bijis arī nolēmums paredzot, ka visām dalību valstīm vajadzētu atzīt citu dalībvalstu tehniskās apskates. Tas ir ceturtais grozījums mūsu priekšlikumā. Un mūsu prāt elektriskās datubāzes būtu ļoti, ļoti vērtīgas, lai veicinātu identificēt, lai veicinātu transporta līdzekļu identifikāciju caur šo datubāzēm. Ja tas ir pilnībā svītrots no reģistra, tad uh, visās dala, dalībvalstīs atbildība par bojājumiem šiem transporta līdzekļiem netiek pilnībā regulēti. Tāpēc eh, šo te transporta līdzekļu svītrošana nebūtu iekļaujama atbild, atbildības apjoms eh, darbības jomā. Te mēs, tas bija mans piektais grozījums. Un arī no savas puses vēlos pateikties līdz referentiem un gaidīšu arī jūsu priekšlikums grozījumiem, lai mēs varam nākt klajā ar mūsu gala versiju. Paldies! Labi, kolēģi! Redzu, ka jums ir ļoti liela interese par uh, tehniskajām apskatēm, bet uh, eh, sliktās ziņas ir, ka man ir mazāk par 15 runātāju mazāk. Uh, bet tagad Rāno Čiārio, man ir arī Groša kungs, Durānas kundze, Vlasko kundze. Mr. Van Dalen, Mr. Ferber, Mrs. Griesbeck, Mrs. Tico, and Mr. Back, and myself. Anybody else? I don't think there's. Vai ir vēl kāds, kas vēlas izteikties? Vai vispār vēl kāds ir palicis te telpā? tad katram būs divas minūtes, lai izteiktos. Ekonomisko un sociālo lietu komiteja Rano Čērio kungs, lūdzu. Paldies un visiem labrīt. Arī es biju referents mūsu komitejas uh, atzinumā par tehniskajām apskatēm un šo te pakotni īsi par eh, dažām problēmām, kuras mēs pieminējām savā atzinumā. Jau runājot par juridisko formu šiem tiesību aktiem, mēs atbalstam komisijas priekšlikumu, kur ir atļauts arī dalībvalstīm pašām zināmā mērā izvēlēties uh, vajadzīgo risinājumu. Pretējā gadījumā mēs ļoti palēlināsim harmonizācijas procesu. Runājot par jūsu ziņojumu. Man, eh, es tiešām novērtēju Kūna kunga ziņojumu, runājot par eh, motocikliem. Te mēs runājam par ļoti visievainojamāko, visneaizsargātāko grupu uz ceļiem. Uh, Tāpat runājot par biežumu, eh, cik bieži mēs eh, pār, pārbaudam eh, transporta līdzekļus no 4 plus 2 plus 2 vai, vai 4 plus 2 plus 1. Un te mēs redzam, ka no 2800 šis cipars ir samazinājies. Par jūsu lēmumu svītrot priekšlikumu, ka svītrot eh, priekšlikumu, ka tie uh, transporta līdzekļi, kas nobrauc 160 tūkstoši kilometrus, nebūtu jāpārbauda katru gadu. Un uh, te mums ir atkal jā, jāiet atpakaļ uz 4, 2, 2 vai 4, 2, 1 šī gadījumā auto, kuriem ir liels nobraukums, uzskatām, ka viņi, protams, ir jāpārbauda biežāk, jo nelaimes gadījuma risks ir daudz lielāks šādiem transporta līdzakļiem. Un, godīgi sakot, te nevajadzētu manipulēt, un tas nav iemesls, lai mēs arī atceltu kādu priekšlikumu. runājot par eh, pārējiem diviem ziņojumiem, mēs piekrītam jums pilnībā. Un eh, runājot par ceļu inspekcijām vai inspekcijām uz ceļiem, komisija prāca 5% īpatsvaru no visiem transporta līdzekļiem apratē, kas būtu jāpārbauda. Ir ļoti augsts vieglo komerc līdzekļu komerc transporta līdzekļu īpatsvars uz ceļiem. Un tad jautājums, vai tas vispār ir iespējams? Vairāk kā 80% no šiem transporta līdzekļiem ir uh, izgā, apritē un izgājuši apkopas. Tāpēc, manuprāt, būtu jāveic tāda oficiāla pārbaude, uh, izpēte, lai dalībvalstis var papildināt eh, šīs, te, šo, šo te kopumu ar to, kas ir nepieciešams un sasniegt savus izvirzītos mērķus. Tāpat mēs komitejā vēlamies aizstāt pastāvošos nacionālos certifikātus, atbilstības certifikātus ar kopēju certifikātu Eiropas Savienībā. Tāpēc mēs tiešām ļoti novērtējam jūsu m, priekšlikumu. Right. Lielas paldies, divas minūtes, dārgie kolēģi. Un sāksim ar kolēģi, kuram ir jādodas uz citu komitejas sēdi, lai nobalsot. Jā, liels paldies, Benjona kungs. Uh, Lielas paldies arī referentam par izstrādāto dokumentu, par periodiskajām tehniskajām apskatēm. Ņemot vērā to, ka mēs runājam par vienoto Eiropas transporta zonu, tad katrā gadījumā ir, protams, labi, ka mēs vēlamies harmonizēt šo, šīs tehniskās apskatas uh, bet eh, šeit nevajadzētu arī eh, radīt tādu situāciju, ka šīs kritēriji attiecīgi aizēno kaut kādus nacionālos kritērijus. Līdz ar to mums vajadzētu balansu starp eh, pārbaudēm uz ceļiem un periodiskajām tehniskajām tehniskajām apskatēm. Runājot par to, ja mēs runājam par uh, darbības jomu, jomu un ja mēs runājam par šiem mazajiem lielajiem piekabēm, ja mēs runājam par uh, pārāk lielu ātrumu, tas bieži vien ir viens no šiem iemesliem, kādai tiek nelaimes gadījumi rodās uz ceļiem. Kas attiecās uz traktoriem, tad galvenais drošības jautājums ir tieši, ja mēs runājam par uh, It īpaši, ja mēs runājam par pārvad, pārvadājumu sektoru, es nezinu, vai tos vajadzētu iekļaut periodiskajās tehniskajās apskatēs. Nu, jāsaka godīgi, ka tas arī īpaši nav praktisks, jo, nu, mēs nezinām, kur tad vajadzētu pārbaudīt šos traktors. Bet, nu, viens no svarīgākajiem. Uh, punktiem ir 5 eh, un 28 grozījums, ja mēs runājam par eh, pārbaudas veikšanu dalību valstīs. Desmit eh, valsts, dalību valstis veic šīs pārbaudas savās būtībā garāžās, un kur šie transporta līdzekļi tiek gan pārbaudīti, tiek veikta apskata, gan arī tiek veikts remonts. Un līdz ar to mm, Es īsti nees, neesmu pārliecināts, vai es varu piekrist eh, referenta viedoklim par to, ka šeit ir nepieciešams nošķirt šos diagnostikas centrus no, tā teikt, eh, remonta veikšanas vietām visās 27 dalībvalstīs. Nu, es tūlītās beigšu savu runu. Uh, Es domāju, ka tie mani būtu būtiskākie punkti, un ar to es arī beigšu. Lielas paldies! Uh, uh, nu, neskatoties to, ka jūs nozagāt manus, manu runu, nu, lūdzu, Grošs kungs. Jā, es vēlētos pateikties referentam par izstrādāto ziņojumu. Mums ETP ir politiskajā grupā, mums arī attiecīgi ir arī ēnu referentu, mēs arī izteiksimies par Kūnu kunga dokumentu. Nu, kā jau jūs ziniet, mums vispirms vajadzētu radīt pievienoto vērtību. Uh, Un tagad mēs es, uh, Šeit mēs runājam par pārobežu sadarbību, kur būtībā tiek sagaidīta šie sadarbība. Nu, mums nevajadzētu pazaudēt šo mērķi, ja mēs patiešām radam šo teritoriju zonu Eiropas Savienības līmenī, tātad mums vajadzētu samazināt robežas, bet tas nozīmē to, ka šeit ir jāievēro trīs punkti. Pirmkārt, mums ir nepieciešams augsts kvalitātes standarti, jo tas būs viens no tiem pamatiem, lai eh, savstarpēji atzītu šos dokumentus. Otrkārt, mums vajadzētu ievērot divus kritērijus, tātad uh, vīdes aspekts un drošību. Un pēdējais punkts ir tas, ka mums vajadzētu nodrošināt, ka jebkāda veida krāpšanās vai viltošana ir jāierobežo. Tas nozīmē to, ka mums ir nepieciešams izstrādāt informācijas tīklojumu, datu bāzes. Protams, es ļoti labi saprotu, ka šeit ir jautājums par uh, personas datu aizsardzību un tā tālāk, bet tajā pašā laikā mums vajadzētu arī nodrošināt drošību. Un tas nozīmē to, ka uh, informācijas nodošana tālāk ir ļoti labs. Es arī no savas valsts varu pat, pastāstīt vienu piemēru par iniciatīvu. Un šis CarPass ir viena viens no tādiem dokumentiem, kas sniedz informāciju par visu tātad transporta līdzekļu eksploatāciju un kārpas var arī var sniegt informāciju par kaut kādiem nelaimes gadījumiem. Uh, kur tika iesaistīts šis transporta līdzeklis. Un šāda veida informāciju mēs varētu arī nodot arī uh, citām dalībvalstīm, ņemot vērā to, ka pārobežu informācijas plūsmā 40% no informācijas ir nekorekti. Un tas varētu sniegt pievienoto vērtību cilvēku drošībai, kā arī vides aspektu ievērošanai. Un es domāju, ka vēl citi kolēģi arī runās par uh, citiem aspektiem. Durāna kundze. Paldies. Trīs lietas vēlos teikt. Pirmkārt, par Kona kunga ziņojumu pārbaužu biežums 4211. Jātājums par eh, nobraukto distanci ir ļoti būtisks, eh, līdz ar to nav pamatoti to svītrot. Eh, nu, nav pareizi, ja jums ir drudzis, vienkārši izmest termometru. Nu, nu, tas nav prātīgi. Nolietojums, nobraukums ir tikpat būtisks parametrs kā eksploatācijas gadu skaits, un uh, Eh, šeit mums ir mērķis eh, gal galā eh, divējs. Pirmkārtām skatīties, kas notiek ar automobīļu vecumu, un otram kārtām ar nobraukumu. Otram kārtām testēšanas struktūru, šo te mm, servisu, mm, tātad status, certifikāciju šeit ir jābūt tātad zināmai tādai cēloņu sakarībai. Un e, tieši tāpēc e, nedrīkst e, pieļaut to, ka ārsts reizē ir arī aptiekārs. Tātad to runājot par, par šīm te garāžām un servisiem, kur šīs pārbaudas tiek veiktas. Visbeidzot, piesāņojuma jautājums NO, NOx savie, savienojumu un daļiņu klātbūtne. Arī tas ir svarīgi. Šeit tātad piedāvājums ir adekvāts. Mēs nedrīkstam paļauties tikai un vienīgi uz uh, E, tām mērierīcēm, kas ir e, uz automašīnas borta, ir jāveic arī tātad e, pārbaudas uz pietiekami tātad precīziem standiem šajos servisos, ko savukārt nepieļauj veikt uz borta esošās ierīces. Paldies. Rozbekas kundze, divas minūtes. Lielas paldies. Nu, izteikšos varbūt vāciski. Lies paldies! Lies paldies par uh, ziņojumu! Manā politiskajā grupā mēs arī diskutējam, uh, un uh, beig beigās mums būs arī diezgan dažādas uh, balsošanas saraksti, ņemot vērā to, ka šeit ir arī nacionālās intereses. Nu, no manas puses, tad es varu viena, vien, pievienoties Groša kungam. Jā, es arī nāku no valsts, kur var novērot pārobežu satiksmi, Un uh, līdz ar to šeit, manuprāt, ir loģiski, ka šeit uh, ir, lai vai kādi transporta līdzekļi, uh, ja viņi atrodas uz uh, publiskajām ielām, tad pēc manas izpratnes tad vajadzētu vismaz daļu no uh, šīm um, standartiem, ja mēs runājam par satiksmes drošību, nu vismaz tos ievērot un arī atbilst. Nu nevar da, būt tā, ka. Uh, Uh, ja es braucu ar savu mazo piekabīti, nu, ka beig beigās šeit piekabai nemazām nav attiecīgās gaismas un nedarbojās bremzes. Tādēļ man ir ļoti būtiski, ka ka tas arī attiektu, attiektos uz vilcējiem, jo mēs varam redzēt to, ka uz ielas atrodas šie vilcēji, un tie ir būtībā divu joslu plati, un šeit ir iekļauti uh, visādas tāds augsts tehnoloģijas, uh, nezinu, papildi ierīces, kas, nu, beig beigās uh, šeit uh, šī situācija rada uh, risku. Ja mēs, it īpaši, ja mēs runājam šiem mazajiem, uh, mik, tātad mazajiem autobusiem, uh, Un ka beig beigās ir tāda situācija, ka tas nav arī pareizi, tā teikt, sakrāmēt šī bagāža jeb koferi uz šiem mikroautobusiem, un tad beig beigās tas arī rada risku. Bet, ja mēs runājam par vieglajiem transporta līdzekļu, jā, protams, mums liekas, te ir ļoti laba formula šī 422. Un tas pats arī attiecās, un es arī liels pateic, es esam arī pateicīga, ka mēs atkal diskutējam par motocikliem, jo es ļoti labi pazīstu šos motociklu uh, tātad ražotājs, kur ir vienojušies par to, ka, nu labi, mēs būtībā pieturēsimies tikai pie 300 km stundā, nu man pašai arī ir autovadītāja tiesības un es arī varu vadīt šos motociklus, nu bet 300 km stundā, nu tas jau ir tā kā tāda, es nezinu, raķete, nu kaut kādā veidā jau vajadzētu ievērot un piemērot līdzīgus drošības standārtus, kā tas tiek paredzēts arī citiem transporta līdzekļiem. Liels paldies! Reto kungs, divas minūtes. Lielas paldies! Arī es vēlētos pateikties ziņotājiem. Katrā gadījumā tas ir ļoti labs sagatavots ziņojums, līdz ar to vēlos pievērsties punktiem. Vispirms, uh, Kā jau citi norādījis, vēlētos atbalstīt to, ka tehnisko apskati vajadzētu arī paplašināt uz eh, divu riteņu transporta līdzekļiem. Tas ir ļoti būtisks, ņemot vērā arī šo statistikas datus, kur tad eh, beig beigās var novērot arī vislielāko skaitu ar nāves gadījumiem uz ceļiem. Vēl viens jautājums, ja mēs runājam par pārbaudas intervāliem, apskats veikšanas intervāliem. Jā, šis jautājums eh, formula 422 risinājums ir akceptējams. Uh, bet man varētu rasties problēmas ar to, ka katru gadu uh, vajad, tiek aicināt veikt tātad šo pār, uh, eh, tehnisko apskati, nu, vismaz, nu, tas attiecās uz tiem uh, patērētiem, kur nevar attiecīgi atļauties tātad jaunu mašīnu iegādāties, ņemot vērā to, ka tehniski, tātad tehniskie, attiecīgi tehniskā uh, Eh, situācija var arī um, ļaut to, ka apskat var veikt pēc diviem gadiem. Ja mēs runājam par 160 tūkstošu kilometru nobraukumu, ka ir šie transporta līdzekļi, šī tehniska apskata jāveic eh, regulārāk, un es arī vēlētos ievēru, nu, tātad piemērot iepriekšējo formulu. Kas vēl ir būtisks? Būtiski ir standarti. Ja mēs runājam par apskats veikšanas eh, veicēju kvalifikāciju, nu, nevar rasties tāda situācija, ka 20 27 valstīs ir dažādi standarti, un tad beig beigās, eh, ja mēs eh, beig be varētu rasties tāda situācija, ka tehniskā apskata arī savu, savu veidu veicina turismu. Uh, Nu, jāņem vērā to, ka, ja, mēs, ja šis veicējs vēlas saņemt certifikātu, tad standarti ir jāievēro. Un tad otrs aspekts ir tātad šī neatkarība starp remontu un apskatas veikšanu. Jā, es, protams, saprotu to, ka 27. dalība valstīs ir cita attieksme pret šo, un arī apvienotai karalistei ir diezgan ierasta situācija. Tas, kas veic pārbaudi, arī beigu beigās vai arī pirms tam vispār ir to mašīnu arī saremontējis. Nu, ir, šis ir tas izejas punkts, par kuru ir diezgan sarežģīti vienoties, ņemot vērā to, ka šeit ir dažādi interešu konflikti. Paldies! Mr. Parker, two minutes. Parker kungs, divas minūtes. Lielas paldies! Arī no manas puses liels paldies ziņotājiem un par komisijas priekšlikumu. Katrā gadījumā komisijas priekšlikuma mērķis ir ļoti pozitīvs - samazināt attiecīgos eh, negadījumu skaitu un arī ievainoto skaitu un nāves gadījumu skaitu. Šeit ir, protams, noteikti punkti, par kuriem es vēlētos runāt. Ja tīpaši, ja mēs runājam par uh, apskatas veikšanu, kur Kūna kungs piektajā grozījumā ierosina, ka uzņēmumi tātad proti uh, ekonomikas dalībnieki veids apskates, nedrīkst veikt remontus, bet es vēlētos norādīt uz vienu punktu, ir tas, ka dažādās valstīs ir citādāk situācija, piemēram, Austrijā ir tāda situācija, tas, kas attiecās uz ceļiem negadījumi, uz skaitu un statistiku, nu tad mums ir labāka situācija ar šo apskats veikšanas sistēmu, uh, Nu, saskaņā ar komisiju Eiropas Savienībā 6% um, balstās būtībā pamatojās uz tehniskajiem aspektiem, Austrijā tie tikai 2%, un mums ir tāda sistēma to, ka šajā attiecīgi uh, darbnīcā tiek arī uh, ne tikai veikta šī apskata, bet arī tiek veikts remonts, un tā ir diezgan laba apmācība, ka uh, Uh, ņemot vērā to, ka šeit arī tiek paredzēts ļoti striktas sankcijas, ļoti smagas sankcijas, ir, ja mēs, uh, nu, ka, piemēram, ja šeit var novērot kaut kādu pārkāpumu un šīs apskatas tiek veiktas arī regulārs, ja šī, šeit ir kaut kāda pārkāpuma, tad tiek arī šīs, uh, šīs transporta līdzeklis svītros arī no reģistrācijas. Un mēs, nu, ka mēs vienkārši aicinām to, ka šis aicinājums, šis grozījums uh, nošķirt attiecīgi šo remonta darbnīcu no apskats veikšanas um, centra, nu, vajadzētu šo aicinājumu svītrot. Ja tas beigu beigās radītu situāciju to, ka, piemēram, manā valstī tas varētu radīt ļoti daudz problēmas. Tas nozīmē to, ka ļoti daudz uzņēmumu tiks slīgti, tiks slēgti, tiks apdraudēta arī darba vietas un arī ekonomiskā situācija netiks uzlabot. Un man, līdz ar to es aicinātu šo grozījumu atsaukt. Fosters kundze. Lielas paldies priekšsēdētāji! Liels paldies ziņotājiem, un es domāju, ka mēs visi varam vienoties to, ka mēs vēlamies nodrošināt ceļa drošību, un, protams, arī nodrošināt situāciju to, ka transporta līdzekļu ceļiem ir pēc iespējas labāka. Jā, protams, mēs varam uh, arī redzēt to, ka šeit ir priekšlikums arī par vēsturiskajiem spēkratiem, un ka mēs esam atrisinājuši šo situāciju, un es nevēlos pievērst uh, pārāk daudz laika šim. Kas attiecās uz piekabēm, neuzskatām, ka mazo, mazās piekabas vajadzētu šeit iekļaut. Uh, Un, ka ņemot vērā to, ka mums arī ir sistēma, šeit eh, ir runa nevis par nobraukumu, bet gan par eh, transporta līdzakļu vecumu, mēs nevēlamies virzīties prom no šīs sistēmas, bet, un līdz ar to mums arī nav nekāda problēma, ja citās dalībvalstīs tiek paredzēta cita, uh, cits uh, faktors. Uh, Un nu, tas, kas tika um, runāts, mums ir 20 tūkstoši mazi uzņēmumi un arī vairāki pārbaudītāji, tātad apskats veicēji. Un līdz ar to mums šeit varētu rasties problēma, ja nošķiram šīs remontdarbnīcas un apskats veice, uh, veikšanas centriem. Un tas līdz ar to mums vajadzētu padomāt par šo aspektu. Tas arī ir jautājums par deleģētajiem aktiem Kūna reporta ziņojumā. Kūnu ziņojumā. Un, ja mēs runājam par tvērumu paplašināšanu, un arī par pārbaudēm uz ceļiem, tad mums vajadzētu arī tiešām fokusēties uz uh, kravas um, transporta līdzekļiem. Un, ja mēs te vairāk fokusēsimies uz viegliem, nu nezinu, vai tas darbosies, kas attiecās uz vilcējiem, nu, tad man ir jāsaka atkal, nu, mums nevajadzētu pārbaud, sākt pārbaudīt visus vilcējus. Un, ja jūs tagad sakat, ka šīs. Uh, nu, ja, piemēram, transporta līdzeklis ir tik, eh, ticis eh, nozakts, eh, nu, tad diez vai tas varētu palīdzēt. Un kas attiecās uz ceļa drošības nosacījumiem un tojiem fondiem, nu, nezinu, vai varam tam piekrist. Un mums ir diezgan tāda strikta sistēma Liebritānijā, ko mēs nevēlamies grozīt. Nu, ja, piemēram, attiecīgi šis transporta līdzeklis tiek, um, tā teikt, atcelts no, no ielas, nu, nu, ja mēs arī runājam par nacionālajiem datu bāzēm, nu, es domāju, ka mēs varam arī izstrādāt kaut kādas citas sistēmas, lai nenoslogot administratīvo kapacitāti. Van Dālen kungs. Lies paldies! Es esmu nedaudz pārsteigts, ja es te tā šos komentārus uzklausu. Nu šķiet, ka Eiropas ceļa drošība ir diezgan būtiska un būtībā ar šo pakotni arī Eiropas ceļa drošība varētu arī tikt iedragāta. Nu, jāsaka godīgi, šī ir sistēma, kas diezgan labi funkcionē. Sistēma darbojās taču labi. Nu, tas jau ir fakts. Mēs kaut ko nedaudz izmainam, šeit ir runa par uh, kontrolēm, un mums ir vismaz nepieciešams paredzēt šos 5%. Nu, bet vis, visticamāk Milānā vajadzēs paredzēt vairāk uh, uh, policistus, ceļu policistus. Nu, katrā gadījumā šī sistēma ļoti labi darbojās. Mūsu valstī arī tiek paredzēti arī šie eh, apskatas veicēji, kas ierodās arī, arī šajās remontdarbnīcās un visu pārbauda, vai viss patiešām tiek pareizi izdarīts. Nu, tas darbojās lieliski. Man ir rodās tāda sajūta, tā, ka mēs te vairāk nodarbojamies ar kaut kādu tādu lielu burbuli un uh, mēs vēlamies kaut ko grozīt, kas jau diezgan labi darbojās. Es ļoti labi, es varu redzēt daudz cilvēkus, uh, kuru automašīnas, transporta līdzekļi ir ļoti labi kopti un tiek labi uzturēti. Nu, nu uzskatu, ka viss starpojas ļoti labi, tīpaši, ja mēs runājam par kontroli un apkopi. Nu, tagad šeit ir runa par 160 tūkstošu kilometru nobraukumu, nu, protams, par to var diskutēt, komisijas grozījumus, vē, grozījumi, nu, es nezinu, vai te vajadzētu kaut ko pārspīlēt. Jā, liels paldies. Es tikai vēlētos izteikties uh, par pārbaudēm uz ceļiem. Es esmu ēnu referents no ETP. Es vēlētos uzdot jautājumu, vai patiešām šeit ir nepieciešams regulis strādāt. Varbūt tas, ka varētu paredzēt direktīvu. Uh, Nu, it īpaši, kas attiecās uz to, ko teica arī Kūna kungs, nu, tas katrā gadījumā par to varētu padomāt. Ja mēs vēlamies pēc iespējas vairāk nodot uh, dalību valstu ziņā, nu, tad, nu, nevajadzētu paredzēt regulu. Varbūt tās patiešām mums vajadzētu par to diskutēt, vai tas ir pareizais um, izais punkts. Otrkārt, šeit ir runa par. Uh, transporta līdzekļu kategoriju paplašināšanu, kas attiecās arī uz pārbaudēm uz ceļiem. Nu, mēs diezgan kritiski par to diskutējam, jo statistika to nepamato. Uh, Bet es šeit runāju par kontrolēm uz ceļu, uz pārbaudēm uz ceļu, nevis par tehniskajām apskatēm centros. Bet, ja mēs runājam par tehniskajām, tātad par apskats veikšanu uz ceļu un, un par viegliem transporta līdzakļiem. Un otra eh, diskusijas loks, par kur vajadzētu runāt, ir par apskats veikšanas periodiskumu. It īpaši, ja mēs runājam par to, ka, ja tu, ka tūlītās vien būs arī pamata galvenā eh, apskate, un līdz ar to vajadzētu varbūt tās pēc iespējas ātrāk veicināt šo periodu risku. Un otrs jautājums ir arī par krāvas nodrošināšanu. Šeit tiek paredzēts arī Eiropas normas, kuras vajadzētu ievērot un tās vajadzētu arī pārbaudīt. Un es domāju, ja mēs runājam par pārbaudas uz ceļiem, tad krāvas nodrošināšana ir katrā gadījumā svarīgāks jautājums. Un tad arī mēs runājam par procentu skaitu, kas ir jāpārbauda. Nu, es domāju, ka šeit vajadzētu ka nevajadzētu attiecīgi balstīt uh, uz šiem datiem, kas ir uh, tātad aprēķināti uz tiem skaitu, cik šajā valstī ir reģistrēti transporta līdzekļi. Uh, nu, jo tā varētu rasties diezgan dažādas un dīvainas attiecības, ņemot vērā to, ka citās valstīs šie kravas transporta līdzekļi tikai brauc, nevis e, tiek reģistrēti šajā dalībvalstīs. Nu, beigu beigās šeit netiks ņemts vērā tranzīta, netiks ņemt vērā tranzīta problemātika. Varbūt tās vajadzētu paredzēt citu klasifikāciju. Kas attiecās uz riska klasifikāciju tā, un tā sistēmu, es esmu diezgan gandarīts, jo vismaz negatīvi, negatīvā kravas transporta līdzekļa līdzekļu kategorija var tikt pārbaudīta arī ik pēc pusgada. Nu, nu, man ir patiešām diezgan grūti minēt visus šos problemātiskos punktus. Nu, ja mēs runājam par klasifikāciju, varbūt tās mums vajadzētu padomāt, ka varbūt tas būs diezgan sarežģīti šeit pārvietot šo transporta līdzekļu no sliktās kategorijas uz citu, tātad uz labāku kategoriju, un līdz ar to mums vajadzētu diskutēt par šo punktu. Nu, tie būtu arī būtiskākie. Paldies! Mrs. Griesbeck. Paldies. Nākamais kolēģis. Grīsbekas kundze, divas minūtes. Piedodiet, priekšsēdētāji. Jā, es klausījos un domāju un prātoju par to, ko teica kolēģi. Es, protams, vēlos pateikties Zenolovas kundzei un neiedziļināšos detaļās. Ehm, man tik tiešām ir pāris lietas sakāmas par apmācību un e, konkurences nodrošināšanu, bet vēlos uzdot trīs e, jautājumus, kas e, šķiet ir tādi būtiskāki. Pirmkārtām par tehniskajām, padziļinātām tehniskām pārbaudēm. Piektais punkts, tātad tur tiek paredz transporta līdzekļi, kuru pirmā pārbauda ir bijusi nesekmīga, uh, tiek pārbaudīti padziļināti vai nu ar eh, mobīliem standiem vai eh, tātad eh, ar stacionāriem standiem. Um, un, protams, piekrītu kolēģiem, ka ir nepieciešama harmonizācija, tomēr jāpatur prātā un jāatceras tas, ka katrā valstī ir atbildīgā organizācija, kas atbild tātad par uh, šīm te pārbaudēm, atļaujām, apskates dokumenta izdošanu. Un Francijā ir tātad vairāk kā 500 šādi te certificētie tehniskās apskates centri, kas pārbauda visus šos parametrus automašīnās, to atbilstību. Un te nav runa tik daudz par eh, tātad eh, šiem te mobīlajiem standiem, pārbaužu standiem. Dažos gadījumos tāda eksistē, bet eh, tas nekādā ziņā netiek pieprasīts, uzspiests šiem apskates centriem. Otram kārtām šī tā mm, kārts, ko izspēlējam, šī tā parobežu konteksts, šeit tik tiešām drīzāk vajadzētu raudzīties uz 29. panta nostiprināšanu, kas, eh, ko tiek piedāvāts grozīt. Un eh, visbeidzot, runājot par padziļinātajām pārbaudēm, šeit ir nepieciešams iekļaut arī uh, vides uh, draudzīguma uh, pārbaudas, uh, CO2 izmešu pārbaudas, uh, bremzēšanas ceļu ilgums un vēl varbūt viena otra uh, šāda te testa kategorija. Uh, Bet tagad vārds tikavas kundzei. Paldies, priekšsādātāji. Es vēlētos piebalsot tam, ko Erdo kungs pirms brīža teica par igadēju tehnisku apskati. Es domāju, šeit mums ir īpaši jāpiesargās, pirms par kaut ko tādu izšķiramies. Un arī savisāras kundzes informācija ir ārkārtīgi nozīmīga. Administratīvais sloks ir jāmazina ir ārkārtīgi svarīgi, lai šādas inspekcijas, eh, eh, lai tās tiktu savstarpēji atzītas visās dalībvalstīs, citādāk nekas nesanāks ir eh, ļoti svarīgi raudzīties uz to, kas notiek laikā kopš automobīļa pārdošanas līdz tā nonākšanai uz ceļa reģistrācijai. Kurš ir atbildīgs, jo, kā referents jau norādīja, šī atbildība par šo posmu automobīļa mūžā nu, ir miglā tīta. Uh, Um, tajā pat laikā automobīļa īpašnieks mm, joprojām mm, sanāk, ka drīkst uh, atsaukt uh, savu apskates dokumentu, uh, un, un tad uh, viss šī informācija pazūd. Uh, tas, ir ļoti, tas būtu ļoti bīstams precedents. Tāpat arī jau pieminēja administratīvās loga mazināšanu. Šeit to praktiski būtu iespējams izdarīt, ieviešot vienu vienādu veidlapu. Protams, otros svarkausos ir subsidiaritāte, bet es domāju, šī te vienkāršība, risinājuma elegance ir nozīmīgāks ieguvums. Un visbeidzot, atbalstu arī elektroniskās datubāzes veidošanu, bet tām ir jābūt sastarpēji savienotām, pieejamām Un, ja runājam par elektronisku reģistrāciju, šeit eh, termiņš gal galā bija 12. gada beigas, šie reģistri joprojām nav apvienoti, tikai divas dalība valstis ir finiša taisnē, vēl piecas valstis tuvojas finiša taisnē un komisija draud ar pārkāpuma procedūras ierosināšanu, bet ir nepieciešams šeit kaut kāds eh, skats jau uz, uz, uz, uz finišu. Lielas paldies! Nu, es varu secināt to, ka katram ka dalību valstī ir vislabākā situācija, vislabākie apstākļi, un tad rodas jautājums, kādā vispār te kaut ko vajadzētu grozīt. Nu, tā nav mana uh, vīzija, nu. Uh, Jā, es arī domāju, ka mums uh, ir nepieciešams uh, attiecīgi harmonizēt normas, mums ir nepieciešams iekšējais tirgus. Uh, un mums vajadzētu arī attiecīgos drošības kritērijus pārēdzēt, un, protams, nekādā gadījumā šos drošības kritērijus pazemināt. Un līdz ar to būtu labi, ja tiktu paredzēts uh, regula, protams, ka mēs varam par to diskutēt, vairāki punktus mēs varētu atstāt arī dalībvalstu ziņā, bet tajā pašā laikā paredzēt vienots Eiropas noteikumus, tādā veidā mēs varam virzīties uz priekšu. Uh, vēl viens punkts, par kuras vēlētos runāt, ir tieši šī te, krāpšanās ar dokumentiem, krāpšanās ar uh, nobraukumu, tātad šeit manipulējot tahogrāfu. Nu, es domāju, ka mums vajadzētu atrast attiecīgos risinājumus, lai to kaut kādā veidā ierobežotu. Nu, nevar būt, būt tāda situācija, ka cilvēki, kas atrodas uh, tajās dalībvalstīs, kur ir mazāk finanšu resursi, tātad būtībā brauc ar vecākajiem transporta līdzekļiem, kas nevar ievērot šos šos tehniskos standārtus būtībā nefunkcionē, un viņi nemazām to neapzinās. Nu, es domāju, ka tā ir visbīstamākā vis, situācija, un es arī atbalstu motociklu iekļaušanu, un es arī vēlētos redzēt neatkarīgas apskats veikšanas kontroles, nu, nevar, nu nevajadzētu šeit attiecīgi apvienot, tādēļ vajadzētu paredzēt nošķīrumu. Uh, Un ja mēs runājam par, eh, par vecumu, tad eh, es domāju, ka nobraukums ir svarīgāks nekā vecums. Paldies, un es eh, pats pāris vārdus bildīšu runāt par vilcējiem, piekrītu Benī kunga teiktiem, ja mēs runājam par šādiem vilcējiem, kas pār, tiek izmantoti kravu pārvadāšanai, tiem ir jāpiemēro tas pats režīms, kas, nu, tādām uh, klasiskām kravas mašīnām, bet ja traktors, uh, šis te, šī te mašīna nekad neizbrauc uz lielceļu, nu, tad tā ir parasta lauksaimniecības tehnika. Un šeit ir precīzi mums jārīkojas. Par Kūnes uh, kunga grozījumu par uh, uzturēšanu un um, transporta līdzekļu reģistrāciju. Kūnis kungs, jūsu grozījums numur 28 ir uh, recepte nepatikšanām. Uh, Nu, tā tad inspektoru neatkarība, e, Berkas e, kungs jau pareizi pateica. Ja kāds sāk tur e, blēdīties ar sistēmu, tad šis centrs, šis servis zaudē savu licenci un vairs nekad nevar izsniegt tehniskās uh, ap, veikt tehnisko apskati. Apvienotā karalistē ir pāris tādi mazi servisiņi, uh, kur eh, šādas blēdības ir populāras un viņiem tas labi sanāk, bet uh, manā ieskatā tas, tas, būtu, tas būtu pilnībā neiespējami, ko jūs piedāvājat. To pašu var teikt par jūsu grozījumu numuru 5, mm, kaut arī tas attiec uz apsvērumu, tas mūs aizvestu mm, ļoti nelāgā situācijā. Un atgādināšu, ko Elisa kungs teica uzklausīšanā. Uh, Eh, par to, ka nepareizās riepas tiek uzstādītas uz nepareizajām asim, nepareizajā pusē, un eh, nu, tam ir sava vieta mm, šādiem apsvērumiem. Visbeidzot, eh, par piekabēm 01 piekabēm pienāks atbrīvojums, bet ja runājam par 02 piekabēm, Eh, nu, kāds, kāds cilvēks eh, nopērk eh, mazītiņu piekabīti kaut kur dziļi laukos, un, nu, ko te viņam katru gadu būtu jābrauc uz, uz apskatas centru, nu, nav nekāds brīnums, ka tauta mūs necieš un lamā, tas būtu smieklīgi, tāpat tas būtu tas pats, kas ar 0,2. Un tagad par šiem te uh, traileriem, kur, kur, kas ir piemērot dzīvošanai, arī tas pats. Visbeidzot, es ne, nespēju noticēt, es biju gar zemi, uzzinot, ka ir 12 dalībvalstis, kas neveic regulāru motociklu uh, testēšanu. Nu, tā ir nāves mašīna uz mūsu lielceļiem. Es biju gar zemes, tam vienkārši nespēju ticēt, noticēt. Un Nīdija kungs uh, komisijas vārdā. Jā, jūs esat uh, francūzis, es, uh, es gribēju pārbaudīt vienkārši. Jā, paldies priekšsādātāji, liels paldies. Paldies arī referentam, paldies uh, visiem šīs komitejas locekļiem. Es domāju, mm, jūs patiešām esat nonākuši pie ļoti laba rezultāta, labi līdzsvarota rezultāta, mm, kas paredz uh, šo obligāto minimumu. Uh, Uh, Eiropas uh, transportā, un no otras puses piedāvā pietiekama elastība dalībvalstīm rīkoties pēc saviem ieskatiem. Un uzklausot šo sarunu, šķiet, uh, ir svarīgi atzīmēt to, ka pielaidu braukšanai pa, pa ceļiem ir būtisks, būtiska svīra, ko mēs varam izmantot, lai celtu ceļu satiksmes drošību. Uh, Šis eh, tiesība akts, kuru mēs tagad kustinām, ir eh, sens kā pasaule. Eh, tā aizmetņi ir 77. gadā, tas tika modernizēts 96. gadā, tā kā ir pienācis laiks to modernizēt, automašīnas ir mainījušās, tās ir stipri citādākas nekā pirms gadiem 40. Un Ja atļausiet man pievērsties pāris elementiem, protams, esmu ārkārtīgi priecīgs par to, ka bijāt tik drosmīgi un turpinājāt spiest uz arī divriteņu transporta līdzekļu pilnību, pilnīgu iekļaušanu. Tāpat arī esam gandrīti par to, ka esat nelokām iestājušies pret uh, krāpšanos ar odometriem. Esam ārkārtīgi apmierināti ar to, ka piedāvājat stiprākus noteikumus pār potenciālu interešu konfliktu novēršanu un nepieļaušanu šajos pārbaušu centros un vēlos pienoties priekšsēdētājiem tai ziņā, ka mēs nevēlētos prasīt dalībvalstīm, lai tās šos testus pārbaudas veiktu citādāk nekā tas tiek darīts šobrīd, jo mums nav nekādu argumentu, nekādu pierādījumu, uh, kas eh, liktu mums teikt, eh, ka parasts servis vai specializēts centrs ir labāks vai sliktāks. Šeit no svara ir nodrošināt to, ka ir noteikumi, ir tāda sistēma, kas garantē to, ka inspektori ir eh, profesionāli labi apmācīti un nav pat teorētiski nekāda interešu konflikta, proti, ka automašīna neremontē un netestē uh, Eh, viens un tas pats cilvēks, līdz ar to viņam ir eh, tīri sautīga interese. Runājot par vieglo komerctransportu, eh, priecājos par to, ka šeit esat ņēmuši vērā mūsu apsvērums un par slēgta tipa komerctransportu, vieglo komerctransportu. Jā, šeit ir zināms drošuma risks, un, kā referents jau norādīja, šeit ir arī fakti, E, pierādījumi, kas liecina par to, ka šeit ir blēdības, šeit ir izvairīšanās, un e, šeit mēs kopīgiem spēkiem varam situāciju uz mūsu ceļiem padarīt drošāku. Tāpat arī piekrītu uh, e, taiziņā, ka traktoriem, vilcējiem šeit ir, uh, šeit ir pamats būt tikai tādi, ja tie tiek izmantot tāpat kā uh, komerc transports, proti, ja, tie, eh, tie, ja ar tiem eh, brauc pa ātrgaitas koplietošanas ceļiem eh, komerciāls pārvadājums veicot. Tie, kas gadās vienkārši uz ceļa vai pārbrauc šosejai, lai nokļūtu citā kartupeļa laukā, nu tad tiem nepienāks uzlikt tik smagus un saistošus noteikumus. Par elektroniskām datubāzēm runājot, jā, šeit ir izskanējuši vairāki priekšlikumi, kas piedāvā tekstu būtiski uzlabot neapšaubām tā iespējams tā ir viena no joma, kur, jomām, kur mēs varētu mazliet pagriezt klusāk to uh, noteikumu bargumu pakāpi, jo uh, daudzās dalībvalstīs tas nozīmētu ievērojams izdevums. Un, ja runājam par informācijas apmaiņas platformu un uh, to iestāžu veidiem, kas šeit tiek piesaistīti un uh, Uh, komerc uh, transporta mm, saistība automātiskumu. Nu, šeit ir jāparedz zinām elastība vismaz pārējais periodā tā, lai dalība valstis varētu izveidot visu infrastruktūru, visu tehniku nodrošināt. Par juridiskiem aspektiem uh, ir svarīgi, lai tā būtu tieši regula. Un mēs, protams, priecājamies par to, ka referents uh, Eh, piedāvā instrumentu saglabāt kā regulu. Šis instruments nav nesavietojams ar subsidiaritātes un eh, samērīguma principiem. Tur tas ir īpaši pasvītrots. Ir ļoti svarīgi, lai tā būtu tieši regula, pietiekami skaidrs, precīzs tiesību akts. Un atcerēsimies, ka šeit uh, saistības attiec arī uz trešajām pusēm - testa centriem, ražotājiem. Un tā, šādām saistībām ir jābūt leģitīmām, tāpēc regulam. Visbeidzot, par ikgadēju visu automobīļu, eh, automašīnu eh, pārbaudu. Nu, tā ir mūsu vienīgā vilšanās principā. Mēs uzskatām, ka ir nepārprotami pierādījumi, kas liek teikt, eh, pilnīgi visus transporta līdzakļus ir pamatoti pārbaudīt biežāk, lai kaut vai pārliecinātos par nobraukumu Un šeit, kā slieks niekļa paredzams 160 tūkstoši kilometru, tas nav no zila gaisa pagrābts. Eh, tas ir tāpēc, ka šajā momentā eh, tipveida apstiprināšanā pārbaudītie tātad ilgt, eh, no, izturības parametri jau ir sasniegti un pārsniegti, un ir jau nepieciešama ikgadēja pārbauda. Uh, Tātad pierādījumi par to liecina, ka tas būtu pamatoti, tas ir pamatot arī no vidas viedokļa raugoties, jo arī mēs uzskatām, ka šie gadējie testi cita starpā uh, ir piemērot, lai norādītu, ka automobīls ir uh, jāsaremontē, jānomaina detaļas, uh, jāpadara vidē draudzīgāks. Referenta kungs, uh, vai vēlaties uh, vēl ko bilst? Uh, Kunkungs, jā, liels paldies. Es esmu priecīgs par to, ka mēs varam vienoties vismaz par vienu punktu to, ka ir nepieciešami tehniski minimālie standarti, kad tiek veikta tehniskā apskate. Nu, bet eh, mēs varam arī novērot to, ka šeit ir dažādi viedokļi. Ja mēs runājam par eh, attiecīgi eh, tehniskās apskats veicējiem, vai to var darīt remontdarbnīcās, vai to nevar darīt remontdarbnīcās, bet es arī attiecīgi iekļāvu vēl vienu punktu, ka četru acu princips ir diezgan būtisks. Uh, jo jāņem vērā to, ja tad attiecīgi tiek pieņemts lēmums. Nu, tad ir jā, jāņem vērā to, ka ir nepieciešams divas personas, kas lemj. Par vilcējiem, nu, man nav nekādu pretenziju, ja, piemēram, tie darbojās uz lauku, un tad viņiem ir vienkārši jāšķērso iela, bet šeit es runāju par tiem lielākiem vilcējiem, kuri kura ātrums ir 50 km/h un kuri būtībā iesaistās jau satiksmē un viņi būtībā transportē visādus pamats un tā tā tālāk. Nu, tos vajag gan vajadzētu pārbaudīt. Un tad tehniskās apskatas. Uh, eh, eh, kas attiecās uz divu riteņu transporta līdzakļiem. Nu, es domāju, ka šeit mēs arī varam atrast risinājumu. Nu, šeit jau arī bija aicinājums uh, kā 300 km stundā, nu, nu nevēlamies, lai tie bez tehniskās ap, apskatus tiktu cauri, bet, nu, mēs varētu iekļaut kaut kādu kategoriju. Par vēsturiskajiem spēkratiem esam vienoti. Šeit arī tiek ievienota, pie, šeit arī tiek iekļauti vairāki arī divriteņu transporta līdzekļi, kuri attiecīgi šo atļauju tikai saņem uz sezonu, un es domāju, ka šos aspektus mēs varam arī atrisināt. Nu, par pie, piekabēm, nu jā, varbūt tās to vajadzētu atstāt dalību valstu ziņā. Uh, Nu, nu, tiem, kuriem, piemēram, šeit eh, mazās piekabas, nu, nezinu, vai tos vajadzētu pārbaudīt. Elektroniskā datubāze uzskat ļoti būtisks aspekts lai mums vismaz būtu kaut kāds dosie par šo transporta līdzekli, kur šīs visi aspekti tiek ļoti labi paskaidroti un arī izskaidrot, un tas katrā, veid, katrā gadījumā arī veicināt informācijas apmaiņu. Lielas paldies! Over, Senlovas kundze, Alga, lūdzu, īsi. Paldies, priekšsādātāji. Domāju, ka uz daudziem jautājumiem nu pat uh, atbildēja komisijas pārstāvis. Tik tiešām ir daudz būtisku argumentu, kas uh, liek iekļaut šeit arī vieglo komerci transportu līdz 3,5 tonnām. Un, ja runājam par 5%, Domāju, tas ir eh, kas tāds, kas ir jāpārturina turpmāk. Bet uh, Ferbes eh, kunga uh, priekšlikums šeit paredzēt uh, citu formulu ši, šīs likmes iegūšanai. Nu, tas bija interesanti, bet uh, tikpat labi mēs varētu arī pasūtīt, teiksim, ietekmes izvērtējumu par vieglo komerc transportu un tad lemt riska izvērtēšanas sistēma. Uh, to es vēlētos viennozīmīgi atbalstīt, jo runa ir eh, ne tikai par inspekciju, inspekcijas eh, pēc, eh, tas ir vienkārši līdzeklis, lai uzlabotu situāciju, lai mēs nepaliktu pie status quo, un mm, mēs tagad esam iepazinušies ar Britu pieredzi, un tā liecina, ka runa jau nav par kāda sodīšanu, par mazo uzņēmēju sodīšanu, iebiedēšanu vai ko tam līdzīgu. Ja kādi priekšlikumi, kas runā par kravas pareiz nostiprināšanu, tas viss arī ir labi. Grisbekas skundze, grozījums numur 5. Tieši šeit mēs mēģinām kaut kā aptvert to geogrāfisko dažādību, kāda ir Eiropā 10 km distanci. Uh, Nu, un, nu, tā tad uh, apskates punkts uh, tuvākajā apkārtnē. Nu, tā mēs to varētu noformulēt. Un, protams, eh, vēlme visu harmonizēt, uh, saskaņot, uh, tas ir arī saprotams. Un arī regu, argumenti par labu regulēju, tas arī ir uh, saprotami un atbalstām. Savisāris kundze, jā, pāris uh, komentāri. Pirmkārtām nepiekrītu tam, ka uh, tam kādi. Uh, Šeit tiek piedāvāti termiņi elektronisko databāzu izveidai un uh, savienošanai. Es domāju, ja termiņš būs tāds dāsns, uh, ilgs, uh, tad mēs visi slinkosim. Tas ir viens. Un otram kārtām Tipavas kundzes teiktais, viņa jau ir aizgājis prom, diemžēl, bet es ilgu laiku prātoju, kā atrisināt to, ka kā tad identificēt automobīļa īpašnieku? kā noformulēt tekstu tā, lai tas būtu iespējams, un tikaus eh, kundze šķiet ir sapratusi, ko es ar savu grozījumu vēlējos piedāvāt, un tagad situācija ir noskaidrojusies. Kolēģi, 27. mārts tas ir termiņš turpmāku grozījumu iesūtīšanai, un tie tiks izskatīti komitejā 22. 3. aprīļa nogalē, un eh, pēc tam sanāksmē skatīti ap, eh, māja nogalē. Uh, Pagaidām lūdzu atcerēties 27. mārts termiņš uh, iesūtīš, uh, komentāru iesūtīšanai. Mums tāpat arī ir pievienojušies uh, pāris ciemiņi. Atvainojos jums par to, ka jums ir jāstāv kājās un jums netiek uh, nodrošināts tulkojums, tā lai jūs varētu klausīties savu valodu parlamenta. Uh, priekšniecība domā, ka šī ir brīnišķīga zāle, kur noturēt mūsu komitejas sanāksmes. Uh, jums vienkārši nav paveicies tā ziņā, ka tā, tā tas viss diemžēl nav, ka nu, šī nav tā brīnišķīgākā zāle. Vai kolēģis vai mūsu viesus nevar apsēdināt tukšajās sēdvietās? Es nezinu. Parasti parlaments eh, ir eh, tik viesmīlīgs, tik viesmīlīgs. Uh, Uh, ka izvāc uh, pirmajā momentā no sēdvietām ārā tos, kas, kas ir nepareizi apsēdušies. Mm, jā, nu doma jau bija laba, doma jau bija laba. Uh, turpinām Hīginsa kunga ziņojums par Eiropas ceļu un nodevas elektroniskās iekasēšanas pakalpojumu. Jā, paldies priekšsādātāji. Jūs atcerēsieties, ka iepriekšējā sanāksmē īsumā stāstīju par to, kādās ir situācija, tad atgādināšu. Uh, esam jau ilgāku laiku domājuši par to, kā atvieglot ceļošanu pāri Eiropas robežām, uh, tātad padarīt uh, robežas par vēsturi. Un viens no būtiskiem šķēršļiem ir šīs te ceļu nodeva kas vienā valstī ir, citā nav, un tā tālāk. Un, principā, ceļotāji, parobežu ceļotāji ir tikuši diskriminēti. Uh, Un īpaši diskriminēti ir tie, kas brauc ar vidai draudzīgākiem eh, transporta līdzekļiem. Eh, vecas mašīnas eh, turpretī ēd naudu, piesārņo vīdi, bet maksā, ceļu nodevs maksā tikpat. Līdz ar to ir jautājums, kā izmantot infrastruktūru taisnīgi un efektīvi tāpat laikā neierobežojot eh, četras eh, kopējā tirgus brīvības. Tas ir viens. Otram kārtām, kā panākt to, ka princips piesārņotājs maksā tiek respektēts arī šai ziņā? Un visbeidzot, kā vislabāk īstenot eh, pilnībā funkcionējošu Eiropas ceļu nodevu iek e iekasēšanas sistēmu? Un par to tad arī principā ir šis um, atzinums. Un komisija sagatavojas divu ziņojumu šai sakrā. Pirmkārtām par uh, situāciju dalību valstīs, kā tiek iekasēta e-nodeva no eh, vieglajiem pasažieru auto, un otram kārtām ziņojums par e-ETS. Katram ir, eh, katrs pievērš specifiskiem jautājumiem un eh, piedāvā specifiskus likumdošanas risinājumus. Un atzinums, ko es esmu sagatavojis un piedāvājums, balstās šajos divos komisijas ziņojumos. Viņi runāja par samērīgumu un taisnīgumu e-nodevas noteikšanām. Uh, Eh, pirmkārtām dalībvalstīm ir jādod iespēja turpināt esošā prakse, bet ar īpašu vērību, kas tiek pievērsta tieši samērīguma principam. Ir jāveic, eh, ir jāpiedāvā dienas, nedēļas, mēnešu un gada eh, šīs te caurlaides. Administratīvai nodevai ir jābūt pamatotai, samērīgai, nelielai. Citiem vārdiem sakot, nevajadzētu Uh, būt uh, tādam nesamērīgam uh, uzcenojumam atkarībā no tā, vai jūs pērkat dienas vai gada šo te viņieti. Jo līdz šim dažviet ir tā, ka pērkot nedēļas viņieti, jūs par vienu dienu samaksājat vairāk nekā pērkot, teiksim, gada viņieti. Un tātad dalībvalstīm ir jādod tiesības uh, uh, iekas, noteikt un iekasēt uh, e-nodevu par savu ceļu un infrastruktūras izmantošanu, bet tam ir jābūt samērīguma un taisnīguma principos balstītam ciparam. Un samaksai, samaksas iespējām ir jābūt maksimāli vienkāršām Nu, un dalībvalstīm ir jā, jāmērķē uz uh, samērīgumu un vienkāršību, nevis uz uh, lielākas uh, peļņas gūšanu. Ir jābūt pieejamai sistēmai, kur šīs vīnietes iegādāties. Un mēs piedāvājam apsvērt iespēju, ka tā, tā varētu būt ar vienotu tādu dizainu, kas būtu mm, tātad derīga visai Eiropas Savienībā. Un šīs ceļu nodevas ir eh, brīnišķīgs veids, brīnišķīga iespēja iedzīvināt praksē principu piesārņotājs maksā. Un eh, tas eh, būtu jādara visā Eiropā harmonizētā veidā. Ir neatliekami nepieciešams EETS sistēmu pārvērst no vārdiem par darbiem, līdz šinējās iestrādnes īsti nedarbojas, un nevaram apgalvot, ka šī sistēma ir bijusi sekmīga Eh, protams, eh, ir nepieciešama pretīmnākšana arī no ceļu uzturētājiem, šo nodevu iekasētājiem, infrastruktūras pārstāvjiem, eh, bet šeit ir vajadzīga atjautīga pieeja, jo parastie komerc apsvērumi šeit nedarbotos. Citiem vārdiem sakot, noslēgumā šai ceļu nodevu sistēmai ir jābūt tādai, kas panāk to, ka automobīļi ir energoefektīvāki, uh, Eh, pāriet uz vidē draudzīgākiem eh, degvielas veidiem un EETS eh, e kļūst par realitāti. Protams, ir jāatļauj dalību valstīm rīcības brīvība, bet ņemot vērā to, ka progress ir nebūtisks, aicinu komisiju apsvērt iespēju uh, piedāvāt regulu, lai varētu arī turpmāk tik piešķirts finansējums uh, ES e transporta infrastruktūrai, uh, konkrēti uh, e-nodevu uh, uh, sistēmas izveidošanai. Un tas ir astotajā punktā ast, pasvītrots. Es ļoti labi apzinos to, ka daudzi parlamenta deputāti uh, ir sastapušies ar lobbyiem, viņus ir uzrunājuši lobby, tā tas parasti notiek. Un šajā gadījumā tas galvenais arguments ir tāds, ka uh, EETS eh, nav komerciāli rentabls eh, piedāvājums. Es tā nedomāju. Tas ir komerciāli, tas var būt eh, komerciāli rentabls. Ir vienkārši nedaudz jāpiestrādā. kaut arī varbūt viens otrs, otra, viena otra šāda infrastruktūras uzturētāja pēļņa var samazināties. Uh, Eh, bet eh, princips ir, es domāju, svarīgāks par to eh, proti brīvas ceļošanas, vie, vienkāršas ceļošanas iespējas visā Eiropas Savienībā. Mēs... Lielas paldies Higinsa kungam par attiecīgiem paskaidrojumiem un arī darbu. Es nerunāju, tātad es runāju Klīnsa kunga vārdā, tātad kurš nav ieradies šajā sēdē, bet ir šī tātad ziņojuma ēnu referents. Viņš uzskata, ka dalību valstīm vajadzētu pašām nolemt, cik um, dārgas ir šīs viņetes un kādā veidā to varētu darīt. Nu, piemēram, Rumānijā viņet uh, visticamāk nebūs tik dārga kā, piemēram, Francijā un Līdz līdz ar to to vajadzētu atstāt dalībvalstu ziņā. Viņiem ir ļoti būtiski nodrošināt godīgu konkurenci ar paredzamiem instrumentiem, lai attiecīgi patērētāji zinātā, zinātu, kas tad viņu sagaida, lai arī nodrošinātu informācijas piekļuvu, un es domāju, ka ziņotājs var arī, referents var arī piekrist Klinca kungam. Klinca kungs ir ļoti gandarīts, ka Higinsa kungs ir pārņēmis šo attiecīgo priekšlikumu, ka viņetu varētu arī no, nopirkt tiešsaistē. Un tas, es domāju, ka ir vairāk fokusēts uz nākotni un arī lietotēm draudzīgāka pieeja. Ja mēs runājam par Eiropas Savienības kaut kādu simbolu, atzīšanas zīmi, par, tātad, ja mēs runājam par viņetiem, viņetu, ka, piemēram, attiecīgi šie patērētāji ļoti labi atzīst un redz tātad šo logo vai simbolu, nu, tas patiešām ir būtiski, ka mēs esam saņēmuši informāciju, un tas katrā gadījumā ir jābūt lietotājiem draudzīgajiem pieejai. Uh, Viņietas sistēma un arī nodevu iekasēšanas sistēma, nu nevajadzētu ietekmēt, negatīvi ietekmēt iekšējo tirgu, tīpaši, ja mēs runājam par pārvietošanās tiesībām. Es atvainojos, tas laikam bija mans uh, mobilais telefons, es domāju, tas visu laiks. Nu, es, uh, mums arī jānodrošina tas, ka šīs uh, dažādās sistēmas dalībvalstīs arī sadarbotos un varētu nodrošināt sadarbspēju. Nu, šeit nevajadzētu arī norādīt kaut kādu etnisko piedarību vai arī dzīvību dzīv, dzīves vietu. Un pēdējais punkts - piekļuva tirgumu. Nu, nevajadzētu šeit atkal kaut kādā veidā noslogot administratīvo kapacitāti vai arī pat likt šķēršus priekšā. Un tas ir ļoti būtisks punkts. Katrā gadījumā Kinca kungs arī sagaida nākamās diskusijas. Lova, Mrs. Senelova, lūdzu, Senelovas kundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Pirmām kārtām atvainojos savas kolēģis Landers eh, kundas vārdā, kura nevarēja ierasties. Es viņu aizvietoju un labprāt nolasīšu viņas, eh, viņas eh, viedokli. Mēs ļoti novērtējam to, kas jau ir sasniegts EETS sistēmā. Tajā pašā laikā nav pieņemams visi aspekti. Ir valstis, kurās ir eh, ļoti grūti piekļūt Eiropas Savienības <clears throat> iekšējiem tirgum šajā jomā. Regula no komisijas puses, protams, varbūt būtu risinājums, taču mums gribētos, lai komisija nāk klajā priekšlikumu, kā pātrināt vēl šo procesu. Mēs protams, apzināmies, ka ja mēs ļausim operatoriem pašiem mēģināt rast risinājumu, tad patiesībā mēs to nesasniegsim. Runājot par eh, viegliem un smagajiem eh, transporta līdzekļiem, eh, mēs jau redzam, ka šobrīd situācija dažādās valstīs ir ļoti atšķirīga. Ir valstis, kas mēģina vismaz divpusēji no, noslēgt vienošanos un e, savienot šīs savas sistēmas, taču mums ir jābūt iespējai to nodrošināt ar Eiropas Savienības līmenī. Runājot par eh, GMS satelītu sistēmu, ko mēs varētu izmantot pamatā, mums ir jāapzinās arī, ka ir daļa investīcijas, ko operatori jau ir panākuši un kāda būtu šādas sistēmas eh, ieviešanas eh, sekas. Un nobeigumā, runājot par šo te ziņojumu un nodavu iekasēšanu. Mēs atbalstam referentu, kā mums e, vajadzētu nodevu iekasēšanas izmantošanu uzlabot, nevis laiku, nodevas par noteiktu laiku. Tas ir tā kā viss no mūsu puses. Paldies! Paldies! Un tālāk Fosters kundze. Paldies! Un paldies arī referentam. Daži punkti no mūsu puses. Protams, Ļoti būtiski ir, ka šis ziņojums atstāja brīvību dalību valstīm pašām noteikt eh, nodevu likmes un to, kā šie iekasētie līdzekļi ir izmantojami. Runājot par savienojamību, skaidrs, ka tas būtu ļoti noderīgi, bet tas ir jāsalī, jālīdzsvaro arī ar ceļu izmantotāju vajadzībām daudzi no viņiem varbūt neredzēs un ne, nebaudīs nekādu labumu. Tā pašā laikā viņiem būs patiesībā papildu izmaksas, bet pieņemsim, ka viņi nemaz neceļo uz citām valstīm. Īrija un Lielbritānija, viņas, viņi pat īstenībā nemaz nešķērso vienotras robežu, jo tās ir divas salas. Uh, Es saprotu, ka jau šobrīd pastāv Eiropas Savienības direktīva, kas nosaka sistēmas eh, ietvaru šai EETS eh, lietai. Un, eh, ja pareizi saprotu, dalībvalsts arī šobrīd to jau īsteno, un mūsuprāt jāiet tajā pašā virzienā. Runājot par nodevu iekasēšanu, mūsu valstī un arī dažās citās noteikti ir dažādi argumenti, vai tas ir jābalsta uz attālumu vai laiku. Bet mēs no savas puses noteikti pieturamies pie viņašu sistēmas un nevēlētos uh, eh, ievīstiet, ieviest uh, citas sistēmas vismaz līdz 2014. gadam. Tāpēc vēlreiz paldies uh, referentam Un eh, skaidrs, ka mēs mēģināsim rast uh, risinājumu uz priekšu, uh, kas apmierinātu arī citas dalībvalstis. Paldies! Un tālāk Kanģis kungs, lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji un paldies arī Higinsa kungam par viņa ziņojumu, kas mūs liek aizdomāties No savas puses uh, gribu nāk klajā ar dažiem komentāriem. Uh, vienotas sistēmas ieviešana ir laba ideja un šī savietojamība ir būtiska. Bet mums arī ir jāsaprot, kādas būs izmaksas un lai, ja piemēram mēs izmantosim satelīta bāzes sistēmu, uh, vai neizrādīsies, ka izmaksas ir e, lielākas nekā sākotnēji paredzēts, un tas radīs mums problēmas. Tāpat datu privātums ir būtisks aspekts, runājot par uh, tehnoloģijām, kuras plānojam izmantot. Un ir daži ceļi, kur, kur e, viņietas iegādāties nav iespējams. Un vai šeit arī ir privātuma aspekts, kas ir jāapsver? tad pārēj no vienas sistēmas un no tām sistēmām, kas šobrīd pastāv dalību valstīs, uz citām, piemēram, GMS sistēmu. Mums šeit ir jābūt ļoti uzmanīgiem un, un īpaši runājot par datu aizsardzību. Ir arī citas uh, sistēmas, mums ir barjeru sistēmas dažās valstīs un um, kabīnes, kur var iegādāties uh, vai samaksāt ceļa nodevas. Uh, ļoti dažādi. Un te jau mēs nerunājam par naudas apjomu, bet par tieši tām sistēmām, kas pastāv dažādās valstīs. Un vai tās būtu jā, jā, jāmaina? Ir valsts, kurās tās pārvalda valsts, vai citās valstīs atkal privātais sektors. Šie aspekti ir jāņem vērā. Tāpēc jautājums, vai regula būtu pareizais risinājums. Man arī šķiet, ka GPS eh, akronīms būtu jāmaina uz GPRS vai uz GMS akronīmu. Un tāpat uzņēmumiem, kas nodrošina infrastruktūru, jautājums, vai viņiem jānodrošina arī pakalpojumi, ar, kas saistīti ar infrastruktūru. Jāanalizē, vai šie divi aspekti iet kopā un ir apvienojami. vai nodevu sistēma ir jātāja transporta sektorā, piemēram. Šādi mēs varam atkal nodrošināt papildu tehnisko attīstību, izmantojot iekasētos līdzekļus. Un atkarīgi no tā, vai, ko mēs izvēlēsimies darīt, tāpat runājot par, piemēram, distances vai laika e, izmantošanu. Paldies! Nākamais runātājs. Liels paldies un paldies arī par ziņojumu sagatavoto. Komisija lielā mērā piekrīt e, tam, kas ir teikts, gandrīz visam. Tikai divi, trīs punkti no mūsu puses. Eiropas Savienība arī šodien ir pasaules līderis eh, nodevu iekasēšanā uz ceļiem, it sevišķi runājot par smagajiem transporta līdzekļiem. Komisija no savas puses varētu vēl joprojām šogad nāk klajā ar iniciatīvu veicināt uz distanci, uz attālumu balstītu ceļu nodevu iekasēšanu. Un tas mūsuprāt, būtu arī gan efektīvi, gan eh, taisnīgi. Lai nodrošinātu konsekvenci, runājot, salīdzinot dažādas dalībvalstis un viņu sistēmas, nodevu iekasēšanā mēs iespējams varētu iekļaut normas attiecībā uz vieglajiem automobiļiem uh, eh, un ņemt vērā lietotāju diskrimināciju un tiesības. Mums eh, galvenais mērķis būtu nodrošināt dalību valstīm efektīvi risināt finanšu starpību, kas pastāv starp eh, infrastruktūras eh, uzturēšanu kārtībā, kas ir pieaugoša problēma visās valstīs, un no otras puses efektīvi risināt pieaugošo transporta līdzekļu skaitu un sastrēgumus. Mums ir eh, dati, kas jau šodien liecina, ka mazāk sastrēgumu eh, vai, vai sastrēguma pieaugums ir eh, samazina IKP par 1%. Tāpēc ļoti svarīgi būtu laicīgi risināt šo te jautājumu. Un runājot par elektronisko nodevu iekasēšanas sistēmu. Komisija no savas puses ir ļoti intensīvi veicinājusi šādu sistēmas izveidi. Mēs uzskatām, ka biznesa modelis šādai sistēmai praktiski atbilst jau tai, kas pastāv Francijā, kas tiks eh, šī gadā eh, atklāta. Pagājušajā gadā notika četras eh, sanāksmes Eiropas Savienības dalībvalstu vidū, un parlaments arī piedalījās tajās eh, un plānoja kopā šo te laika grafiku. Ja netiks panākts pieniekams progress sistēmas, EETS sistēmas ieviešanā, izmantojot eh, to plānu, pie kā mēs strādājam šobrīd, komisija būtu gatava nāklājā ar jaunu iniciatīvu tiesību aktiem. Kādam tas būtu atbilst, atbilstoši tai situācijai. Bet svarīgi norādīt, ka šobrīd, kā jau to teica arī daži iepriekšējie runātāji, ir ražotāji, kas jau ir izveidojuši iekārtas, savos uh, transporta līdzakļos, ņemot vērā, piemēram, Francijas sistēmu, ir sešas, šeši šādi uzņēmumi Eiropas Savienībā, kas var Francijā, Franciju un Beļģiju sekt ar vienu šādu jaunu tehnisku vienību uz transporta līdzekli. Mēs vairs neuzspējām ievērot termiņu 2012. gada oktobrī, Tagad mēs strādājam pie reģionālās eh, sistēmas, to dara septiņas dalība valstis, kas ir eh, ļoti aktīvas, runājot par eh, ceļu transportu un infrastruktūru, un tur ir ieguldīti jau ļoti ievērojami līdzekļi. Mēs joprojām ceram, ka tas būs ļoti būtisks iegal, ie, ieguldījums, lai ETS sistēma arī Eiropas Savienības līmenī tomēr tiktu īstenota. Bet, protams, e, ka tas nekādā veidā nekavēs ETS e sistēmas e, ieviešanu. Taču, ja atkal šī iniciatīva nebūs veiksmīga, komisija domās par to, kā varētu palīdzēt risināt un kā nākt ar jaunām iniciatīvām klajā. Higgins kungs, lūdzu tikai trīs minūtes. Man liekas, ka cilvēki uzticās referentam par ziņojumu. Es ļoti gribu arī pateikties uh, uh, maisteres uh, kungam un uh, maisteres kundzei un foteram. Un ļoti būtiski ir atstāt dalībvalstu ziņā uh, tos jautājumus, par ko bija runa. Eiropas sistēmas simbols vai tāda vispār kopēja atzīšanas sistēma ļoti svarīga. Jūs savā ziņā ir runātājiem taisnība, ka ir tehnoloģija, kas jau šobrīd ir pieejama, un es piekrītu, ka attālināta. Mm, uz distanci balstītā nodevu iekasēšana e, ir tas, kas ir jāveicina. mūsu uh, jā, jāatzīst, ka Eiropas Savienībā, uh, kontinentālajā daļā mūsu smagie līdzekļi, uh, transporta līdzekļi ļoti daudz šķērso robežas, tāpēc šeit savietojamības jautājums būtu ļoti svarīgs. Runājot par izmaksām. Mēs neveidojam jaunu sistēmu. Tehnoloģijas jau pastāv, bet tas, ko mēs gribam panākt, ir, lai tehnoloģijas būtu savietojamas visās dalībvalstīs vienlaicīgi tādā ES līmenī panākt eh, šo tehnoloģiju piemērošanu. Tas, kas mums ir vajadzīgs, ir galvenais ir politiskā grība, lai panāktu savus mērķus. Es saprotu, ka komisija piekrīt mums par uh, izmaksām, kas tiek ieguldīts infrastruktūras atkal uzlabošanā, par statistiku. Jā, ļoti interesanti runāt par sastrēgumiem tieši, ka viens procents no IKP uh, eh, tika zaudēts sastrēguma rezultātā. Un es arī tic, zinu, ka jūs strādājat pie reģionalizācijas. Un ja īsā termiņā jūs noskaidrosiet, ka reģionalizācija patiešām nebūs e, ietekmīga, tad jūs noteikti nāksiet klajā ar jaunu tiesību aktu iniciatīvu. Paldies Higinsa kungam un 25. marts ir termiņš, kad iesniegt jūsu griezījumus un balsosim mēs 23. aprīlī. 25. marts pēcpusdiena ir uh, termiņš grozījumu iesniegšanai. Un nākamais punkts dienas kārtībā ir par trialogiem. Tātad par. Komutsāko uh, kungs. Par ostas valsts kontroli. Mums bija divas trialogu sēdes 27. februārī kur eh, Komasakovs kungs un Maisneras kundze bija ieradušies. Uh, un, attiecīgi, piedalījās diskusijā. Es, es domāju, ka mēs varam novērot kaut kādu progresu, bet jāņem vērā to, ka šeit ir vēl aizvien jautājums par neratifikācijas klauzulu un neregresijas klauzulu, un es arī ļoti labi saprotu, ka padomas nostāja ir e, tāda, vai, attiecīgi, jūras tiesības vajadzētu iekļaut arī vienā no pieli, pielikumiem, bet nākamais trialogs būs 10. aprīlī trešdien Nu, mēs esam nedaudz optimistiski, ka mēs varētu varbūt tās pat vienoties ar padomi par valsts valsts kontroli. Protams, eh, karogu valsts jautājums, tas jau ir attiecīgi nodarbinātības komitejas jautājums, un tas ar to arī būs padoms sēde. Nu, tas būtu par ostas valsts kontroli. Vai kādam ir jautājumi par šo jautājumu loku? Ja nav, tentē Komasakos kungs un vēl viens kolēģis, jā, šeit ir ieradies. Lielas paldies! Jā, pirmais trialogs bija 24. februārī, un vēl tiek paredzēti trīs trialogi. Nākamais 21. martā, tātad jau drīz vien, 3. Eh, aprīlī un pēdējais norisināsies maijā. Un es arī nevaru izslēgt to, ka varētu tikt paredzēts vēl, vien, paredzēt vēl viena sanāksme, nu, neskatoties uz, tu, uz tām sanāksmēm, kas jau tiek paredzēts. Tā tad varētu būt, tu, ka var tikt paredzēta vēl viena sanāksme. Un es vēl, vēl vienu lietu vēlētos teikt. Nu, katrā gadījumā noskaņa bija ļoti pozitīva un iespējas, ko mēs saņēmām, kā īrijas prezidentūra šo jautājumu loku risina, nu, tad secinājām to, ka katrā gadījumā virzi, virzamies pozitīvā, pozitīvā noskaņojumā. Un, ja mēs runājam par metodiku, tad par to arī vienojāmies. Tātad trialoga metoda, metode ka pirmajā sēdē un sagatavošanās ir jānorisinās tehniskajā līmenī. Tas nozīmē to, ka ja mēs tik tālu būsim nonākuši, ka trialogs norisināsies, tad būsim ļoti labi sagatavojušies. Tā tad jābūt tehnis, eh, divas tehniskās sēdes jau ir norisinājušās, otrs lēmums vienošanās par metodiku eh, bija tāda, ka, ka mēs šo redakciju būtībā integrējam tematikā, nevis, pašos, tā, tā, nevis pašās nodaļās. Tas nozīmē to, ka tēma, kas var tikt atrasta ja, tātad šajā vispārējā redakcijā, tas nozīmē to, ka mēs vienkārši šo tematiku varam iekļaut vienā punktā. Un mums arī bija iespēja kā parlamentam un arī kā padome bija iespēja, tātad mums abām pusēm bija iespēja uh, tātad uh, akceptē divus uh, punktus. Tātad, pirmkārt, ja mēs runājam par Eiropas pievienotās vērtības principu, neskatoties uz to, ka šeit ir noteiktas atkāpes, nelielas atkāpes starp padomi un parlamentus, ja mēs runājam par definīcijām, kas tiek izmantots mūsu redakcijā, bet galvenās definīcijas. Uh, tās tiek akceptēts arī no padomas puses. Un otrs princips par to, ka padu, ko padoma arī akceptēja, ka metodika var tikt arī, var netikt, tātad nevar tikt apšaubīta trialogu procesa laikā. Līdz ar to es izmantoju savu iespēju tātad arī izteikt mūsu bažas par daudzgad finanšu schēmas diskusiju. Nu, mēs jau ļoti labi apzināmies. Diemžēl mēs neesam saņēmuši labas ziņas, kas attiecās uz daudzgadu finanšu schēmu, un it īpaši tas, kas attiecās uz šo punktu. Un mēs arī izteicām mūsu bažas. Protams, nesaņēmām nekādu komentāru no padomas puses, kas attiecās uz šo uh, DFS. Kas attiecās uz citiem aspektiem, Mēs vairāk koncentrējamies uz ceturto punktu. Šeit ir runa par koridoriem. Duka kolēģis jau arī par to izteiksies, un es uzskatu, ka tas ir diezgan pozitīvs. Katrā gadījumā solis īrijas prezidentūra šķiet uzskata, ka ir pār īstenošanas aktiem. Un beigu beigās mēs arī Runājām par uh, kartēm, maps, un mēs īpaši nebijām droši, vai komisija arī bija par, šo, par šīm kartēm. Tas nozīmē to, ka padomes grozījumi var tikt akceptēti, kā arī uh, grozījumi, kas skar kartas, arī parlaments, ko iesniedza. Katrā gadījumā padome ar nelielām, ar nelielām izņēmēm tika akceptēta, bet būtisks aspekts ir tāds, ka ir jāņem vērā Eiropas parlamenta pozīcija, un tā tiek pat akceptēta šajā posmē, posmā. Nu, tie būtu bijuši mūsu secinājumi, kas izriet no trialoga. Dārgie kolēģi, priekšsēdētāji, es uzskatu, ka bieži vien mums būs tāda iespēja informēt jūs par aktuālāko progresu, ņemot vērā to, ka šīs sarunas nav nemazām tik vienkāršas. Un uh, kolēģis Duks turpinās. Uh, Lielas paldies! Liels paldies, Gregorijus, liels paldies priekšēdētāji. Labi, tagad, ja mēs runājam par saturu, par ko mēs iepriekšējā reizē diskutējam, principā es vēlētos pateikties mūsu ēnu referentiem, referentiem, jo Eiropas parlaments katrā gadījumā virzās uz priekšu, un tas ir ļoti labs signāls. Komansakus kolēģis jau arī minēja, 20. februārī mēs tikāmies un ceturtdien mēs otrreiz jau tiksimies. Nu, mēs varam novērot gan, tā teikt, baltās pusītes, gan melnās pusītes. Nu, mēs esam definējuši mūsu mērķus, un ko mēs arī ļoti skaidri paskaidrojām padomēm, tas, ka uh, no vienas puses eh, šeit ir jāiesaista eh, lokālās un reģionālās, eh, reģionālajā līmeņi, tīpaši, ja mēs vēlamies nodrošināt cauradzamību, it īpaši no parlamenta puses un arī no padomas puses, mēs arī uzskatām, ka šeit ir nepieciešams koordinācija, ja mēs runājam par mm, koridoru pieeju, un mums arī ne, nepieciešams arī vienota pieeja, ja mēs runājam par attiecīgu izmaksu rentabilitātes pētījumu. Viens, viena no tādām īpašajām, īpašiem punktiem, kas, par ko vienojās parlaments un padomi, ir tas, ka šie mērķi ir skaidri strukturēti. Mēs tos iekļāvām 4. un 7. punktā, lai izvairītos no tādas situācijas, ka šie TNT jautājumu loki varētu tikt būtībā attiecīgi finansēti gan izvēr visi, ja dalībvalstu uz to uzstāja. Un līdz ar to mēs uh, vēlamies uzstāt uz šo punktu. Mēs nevēlamies, ka šeit kaut kādas finansēšanas priekšrocības varētu rasties, jo tad beigu beigās varētu rasties situācija, ka mēs iestrākt šajās diskusijās, it īpaši, kas attiecās uz projektu īstenošanu. Mēs arī vēlamies atrast līdzsvaru starp attīstību, uz, ja mēs runājam par vidas faktoriem un arī par iekšējiem, iekšējiem ūdens ceļiem. Mums vēl aizvien ir jāpiestrādā pie šie jautājumi un tādēļ jāatrod arī līdzsvars, ja tīpaši, ja mēs runājam par ilgspējību. Jūs jau varat iedomāties, ka. Nu, es negribu teikt, ka šeit ir kaut kādas atšķirības, bet es domāju, ka var, tas varētu izkristalizēties nākamajās nedēļās. Tas, ka mums ir nepieciešama skaidra definīcija, ko tad mēs īsti saprotam ar Eiropas pievienoto vērtību. Uh, Nu, nevajadzētu jau tas nozīmē to, to tā, kā mēs to izprotam, bet mēs vēlamies redzēt, eh, teikt, ka TNT Uh, eh, vajadzētu rast finansējumu no projektiem, kas būtībā pierāda, parāda skaidru Eiropas pievienoto vērtību. Un uh, vienmēr tas nozīmē to pašu, ko nacionālās valsts iedomājās. Un vēl viens punkts, ko mēs ļoti skaidri pateicām, tātad par daudzgadu finanšu schēmas uh, sarunām un it īpaši uh, saistībā ar Collective European Facility, CEF, jo tas ir ļu, viens no šiem kritērijiem, par kuriem, par kuru es vēlētos turpināt diskusijas. Tas nozīmē to, ka šeit finanšu resursus nevajadzētu saīsināt un to vajadzētu atstāt tā, kā tas jau bija paredzēts. Un uh, ņemot vērā to, ka parlamentu, mēs varētu arī sagaidīt no parlamentu puses, ka kaut kāda projekta tiks izsvītrot. Padoma arī skaidri pateica, ka attiecīgi fokus tiek uh, uzlikts uz tā, uz, uz to, ka ir nepieciešams vienkāršot šo procedūru, ka šeit eksistē attiecīgās bažas, ka te varētu, noslogu, varētu tikt noslogots administratīvā kapacitāte, vai arī tiek pat paaugstināt šī administratīvā kapacitāte, ir īpaši ceturtajā nodaļā, kur ir runa par koridoriem. Un šeit uh, arī padomu vēlās ierobežot attiecīgi koordinātoru funkcijas, jo mēs jau to arī saprotam, to, ka dalībvalsts nevēlas, lai Eiropas Savienība iesaistītos viņu lietās. Un to jau es arī šo attiecīgo komentāru noraidīju. Šeit padome nevēlas redzēt kaut kādus termiņus par kopējo tīklojumu. Jūs jau ļoti labi apzināties, ka šeit tiek paredzēts līdz 2050. gadam arī nobeigt visus šos projektus. Un arī padome arī vēlētos redzēt Eiropas pievienotās vērtības skaidru definīciju. Un pie tam vēl arī padome runājot par tehniskajām prasībām un attiecīgiem izņēmumu gadījumiem. Uh, arī vēlās savus komentārus iesniegt, jo tas ir ļoti būtisks viņiem. Un uh, pirmajā trialogu sēdē arī mums būtībā mēs, mēs varējām. Um, tātad uh, būtībā vienoties par parlamenta grozījumiem, tas būtībā nozīmē to, ka mēs tos vispirms varējām identificēt un varējām arī pateikt to, ka padomē pat ir akceptējami. Uh, Un tas, kas, ja mēs runājam par tehniskajām sēdēm, tad uh, iespējams šajās tehniskajās sēdēs varēsim arī šos jautājumus atrisināt nākamajā trialogā. Uh, būs arī komisijas prezentācija, kas paskaidros, nu, kādi grozījumi no abām institūcijām, Eiropas Savienības institūcijām, var tikt īstenots vai jau ir īstenotas. Mums vajadzētu patiešām ļoti labi apzināties to, ko parlaments ir iesniedzis un, uh, attiecībā uz grozījumiem. Mums vajadzētu vienkārši tādu pārskatu iegūt. Bet mēs varam arī novērot to, ka Šeit ir skaidra vienošanās pār, to, pār uh, Eiropas komisijas uh, metodiku. Pēdējais aspekts, ja es drīkst izteikties, ir Es vēlētos skaidri pateikt un uzsvērt, ka mēs nevēlamies, ka koridoru koncepts tiek vājināts, un mēs arī nevēlamies vājināt koordinātāru lomu. Un, ja mēs runājam par attālākiem uh, perifēriem, uh, perifēriem teritorijām, tad mēs arī vēlamies šo aspektu nostiprināt, un mēs arī vēlamies, lai finanšu resursi tiktu ieguldīti šajos attālākajos reģionos. Mēs arī liekam uzsveru uz to, ka attiecīgi šie uh, pārobežu pārobežu saskars punkti un arī attiecīgi citi aspekti tiktu uzsvērti. Nu, it īpaši arī uzsvērta reģionālās iestādes un arī tā tālāk. Nu, tā būtu mūsu pozīcija. Komasakos kungs jau arī minēja, ka tā, šie tematiskie bloki tiek izveidoti, lai. Uh, lai kārtējo reizi atkal izdiskutētu visus šos simts grozījumus. Tas nozīmē to, ka mēs vienkārši bloku veidā, grupu veidā izdiskutēsim par šiem grozījumiem. Eh, Rika kungs, jums ir būtu jautājums? Jā, paldies. Mm, paldies arī referentam. Vēlos ko teikt, jo referents eh, citas starpā, jo tas viss eh, skar arī trialogu par COF. Un uh, definīcijas e, e, ir pārunātas abos, e, abos projektos, ir ticis uzsvērts, cik ļoti svarīgi ir viendabība, saskaņotība. Un padomi par to arī spriež. Un var sanākt tā, ka COF un guidelines abos šajos projektos uh, ir ļoti svarīgi saglabāt šo definīciju atbilstību. Kaut arī tas e, nebūs viegli, tomēr tas ir būtisks uzdevums. Citādāk mēs nodarīsim neatgriezenisku kaitējumu. Aicinu kolēģus e, to paturēt prātā un tos kolēģus, kas strādā ar guidelines, e, par to rūpēties. Vai kādam citam komentāru? Lielas paldies! Es varu pievienoties tam, ko Dominiks tikko teica. Un mums ir gan. Mēs arī esam paziņojuši priekš, priekšsādātājiem un arī komitejai, ka, ka, mums vēl, aiz, ka mēs uzturēsim attiecīgos kontaktus. Un arī tas, ko Dominiks teica, tā ir arī mūsu nostāja. Mums ir nepieciešams koordinācija, lai patiešām mēs varētu virzīties uh, uz priekšu ar uh, sanāksmēm, diskusijām, trialogu kontekstā. Lies paldies! Līdz ar to mēs varam pievērsties tahogrāfam. Vēl balkons. Es atvainojos ka es tik vēl pieteicos izteikties, bet es tikai vēlējos pievienot vienu komentāru. Īrijas prezidentūra. Īrijas prezidentūras nostāja bija diezgan laba, un es domāju, ka parlamenta nostāja arī tika izteikti ļoti skaidra un katrā gadījumā mēs esam ieguldījuši diezgan daudz darba, kā piemēram balsošana un tā tālāk, un esam izskatījušos attiecīgos priekšlikums. Es domāju, ka pozitīvās lieta ir tāda, ka metodika tika akceptēta, ņemot vērā to, ka šis bija diezgan sarežģīts punkts diskusiju vešanas kontekstā. Mums arī jāieskatās šajos pievienotās vērtības aspektos definīcijā, un mēs varam pievienoties izteiktajiem komentāriem. Uh, un es būtu pozitīvi noskaņota pret šo ziņojumu, bet tajā pašā laikā arī parlamentam arī jāuzstājas koordinātāru lomu un uz pievienotās vērtības definīciju. Ziņojuma apstiprināšana ir būtiska, bet tikpat būtiska arī būtu arī korekti definēt uh, šīs kompetences, uh, kas, eh, kas attiecās uz dialogu instrumentiem un dialogu vešanas instrumentiem. Un tas būtu viens no šiem, tā teikt, risinājumiem, kā, vē, kādā veidā mēs varētu progresēt ar šiem projektiem, kurus mēs uzskatām par ļoti svarīgiem. Uh, Līdz ar to mums vajadzētu izskatīties, kādas ir šīs finanšu perspektīvas un kā mēs to varam tālāk attīstīt. Iespējams, ka mums vajadzēs vēl atgriezties pie šiem projektiem. Es nezinu, vai šeit ir kaut kāds progress novērots, ņemot vērā to, ka šī finanšu perspektīva neizskatās nemazām tik uh, rožaina. Es nezinu, bet tie būtu mani komentāri, es nezinu, vai tie būtu būtiski šodien, bet uh, visticamāk mēs vēl vēlāk par to diskutēsim. Labi. Jā, varbūt tās jūs to apsvērsiet. Nākamais punkts - tahogrāfs. Šis ir tas tā teikt garākajiem, un cerams, ka varēsim varbūt tās vienoties. Tīkas kundze. Lielas paldies! Vēlētos pateikties kolēģiem, ziņotājiem par ieguldīto darbu Vispirms es vēlētos pateikties komitejas sekretariātiem par ieguldīto darbu un centieniem, un liels paldies par viņu atbalstu visam šim sarunvešanas procesam. Mums norisinājušies ļoti daudz trialogu ar Kipras prezidentūru, diemžēl netika piešķirts sarunu vešanas pilnvarojums, mandāts, tātad politisks pilnvarojums. Uh, Mēs uzsākam trialogu ar īrijas prezidentūru, mums jau norisinājuši divas neformālas sanāksmes, tehniskās sanāksmes, un mums norisināsies otrs trialogs rītdien. Tātad sarunvešanas procesā. Es vēlētos uzsvērt to, ka īrijas prezidentūra patiešām ir ieguldījusi liels centiens, lai pārliecinātu dalību valstis, uh, ņemot vērā to, ka tas ir diezgan tāds pretrunīgs dosie padomē, mēs ļoti labi apzināmies, ka tas ir tehnisks dabas fēls, bet tajā pašā laikā arī politisks dosie. Bet īrijas prezidentūra patiešām ieguldīja lielu darbu un centienus, lai izstrādātu redakciju kas varētu kalpot kā sarunvešanas pamats. Nu, šeit mēs varam novērot noteiktus, noteiktu progresu tehniskajā līmenī, tātad datu aizsardzības normas. Mums bija arī diskusijas par lokalizācijas un tahogrāfu reģistrāciju. Mums arī vajadzēja ieskatīties tātad šajos modernizācijas aspektos. Diemžēl Mēs nevarēsim ieskatīties Nacionālā autoparka jautājumā, ņemot vērā šo laika, šo, šo plīvo laika grafiku. Mēs arī esam uzkla, uzlabojuši normas, kas attiecās uz uh, darbnīcām un arī uz digitāliem tahogrāfiem, kas attiecās uz sociālajiem tiesību aktiem. Diemžēl šajā gadījumā uh, padome nevēlējās diskutēt eh, šo sociālo tiesību aktu regulu, bet parlamentam tas ir ļoti būtisks aspekts. Līdz ar to mēs eh, centīsimies uzstāt uz šo jautājumu, šo punktu. Mēs uzskatām, ka izņēmumu gadījumi, kas attiecās uz eh, neprofesionāliem uh, autotransporta vadītājiem, tas nozīmē to, kuru, kuru vada transpor, transporta līdzīgi neprofesionāli, tā kā tad šeit ir runa par uh, Eiropas Savienības līmeņa pieeju, nu, mēs centīsimies saglabāt šo normu, un mēs arī centīsimies arī diskutēt par sociālajiem tiesību aktiem ar padomu, kas attiecās uz sodiem, sankcijām un sankcijas izpildi. Padome nevēlās harmonizēt šīs, šos soda mērus, nu, nevēlās to darīt nekādā gadījumā. Uh, Es ļoti labi apzinos, ka tajā tā, tā varētu rasties diezgan sarežģīta situācija. Uh, un mums būs nepieciešams izstrādāt iespējams tādu elastīgāku nostāju kā institūcijai. Un vēl viens jautājums bija par apmācību un kontrolas um, tātad veicēju certifikātiem. Kas attiecās uz apmācību, es domāju, ka mēs varam vienoties ar padomi par certifikātiem. Padome nevēlas piemērot kaut kādu veidu certifikāciju uh, jo tas ir pārāk dārgi un pārāk birokrātiski pēc viņu izpratnes, un līdz ar to parlamentam atkal jābūt nedaudz elastīgākam šajā nostājā. Bet šeit ir viens punkts, kur, uz kuru mēs varam uzstāt. Tātad kontrolas ierīces. Tas balstās uz diezgan vienkāršu principu. Galvenā priekšrocība, ja mēs runājam par digitālo tahogrāfu, ir tāda, ka mums būs mazāk, uh, mazāk tādu situāciju, kurš krāvas automašīnas tiek apstādinātas uz ceļa. Uh, jo mēs nevēlamies apstādināt tos vadītājus, uh, kuri ievēro attiecīgos noteikumus. Tas būtībā šī redakcija ļautu apstādināt tā, tās krāvas mašīnas, kas attiecīgi ir kaut kādu brīdinājumu signālu nodavuši. Tas nozīmē to, ka dalība valstis nevēlas e, izmantot šo kontrolas instrumentu, tad šī priekšrocība būtībā pazūd. Viss, kas būtībā paliek, ir tikai ieguldījums, ko veic operators šajā ierīcē un arī apmācībā. Un arī, attiecīgi, darbnīcām ir jāsagatavojies šai jaunai ierīcē ja šiem kontrolas veicējiem nebūs uh, kaut kādi kontrolas instrumenti, nu tad mēs negūsim nekādas priekšrocības no šīm normām. Pie tām parlamentām uh, kontrolas ierīces ir diezgan būtisks. Mēs esam elastīgi, ja mēs runājam par eh, te, redakcijas grozīšanu, nu, piemēram, noteiktā perioda laikā dalību valstīm. Uh, ir jānopērk šīs ierīces, bet mēs nevaram akceptēt padomas redakciju esošajā formā, kas būtībā ļauj dalībvalstīm arī neizmantot šo, šīs ierīces. Nu, tas ir diezgan neakceptējami redakcija mums. Uh, Nu, tas arī tāds nekorekts signāls, ko nododam transporta sektoram, ņemot vērā to, ka transporta sektors ir ievērojami zaudējis savus finanšu resursus krīzes kontekstā. Un tad, ja mēs runājam par īstenošanas aktiem, mūsu pilnvarojums, mūsu mandāts, mūsu balsojums bija tāds, ka mēs atbalstam deleģētos aktus, bet padoma vēlās redzēt īstenošanas aktus. Un arī vēlēs svītrot pielikumu 1b. Un mēs aicinājām ar juridisko uzdevām jautājumu juridiskajam dienestam ar komisijas atbalstu sadarboties šiem diviem juridiskiem dienestiem, un tādā veidā mēs varētu izstrādāt redakciju, kas būtu apmierinoša abām pusēm. Mēs, mums iespējams būs jāparāda kaut kāda elastība šajā jautājumā lai mums būtu skaidrs pilnvarojums, ierobežots pilnvarojums komisijai, vai tas būs deleģētās vai īstenošanas akts. Bet mums ir nepieciešams ierobežot pilnvarojumu, ko mēs sniedzam kom komisijai. Līdz ar to mēs uh, galvenajā redakcijas daļā regulā esam ieviesuši noteikts grozījumus. Uh, Šodien ir tieši tā diena, kad juridiski, abi juridiskie dienesti satiksies un skatīsimies, kāda būs rezultāta un cerams, ka abas puses izrādīs elastību. Es ceru, ka rītdien trialogu sanāksmē mēs varēsim vienoties par, um, cerams, uh, par 95% no visu politiskajiem jautājumiem Un īrijas prezidentūras laikā mēs ceram, ka varēsim noslēgt arī diskusijas par šiem atlikušiem 5%. E, manuprāt, ir nepieciešams vienoties ar īrijas prezidentūru, un, jo tādēļ, ka viņi ir ieguldījuši par tiešām e, daudz darba, nākamā prezidentūra ir Lietuvas un Grieķijas. Un šeit Nu, šķiet, ka Lietuvas un Grieķijas prezidentūras laikā diez vai vēl būs tik liela vēlme darboties pie, šīs, eh, pie šī dosie. Paldies, vai būtu kādi jautājumi? Man te, teica, ka tas ir ļoti tāds īsts ziņojums par to, kā norit uh, eh, trilogi. Uh, tas uh, nav jautājums, bet gan komentārs. Jā, liels paldies, kolēģi. Tā bija patiešām diezgan sarežģīta diskusija, diezgan sarežģīta sarunas un patiešām vajadzētu nobeigt īrijas prezidentūras laikā. Nu, šeit bija jautājums par modernizāciju, retrofittingu, un tas varbūt tas būtu jautājums, kas arī starptautiskajā kontekstā būs aktuāls, un līdz ar to mums vajadzētu paskatīties, kā, tas, kā mēs virzīsimies uz priekšu. Un ja mēs runājam par izņēmumu gadījumiem, tad mums vajadzētu uzstāt, ka 100 km, kas, at, kas attiecās uz ne uh, profesionāliem autovadītājiem, ka vajadzētu šo normu arī, tā, tā teikt, izsist cauri, un ja mums arī vajadzētu, nu, praktiski apstākļu dēļ arī paredzēt arī kaut kādas citas normas. Padomu par šo jautājumu vispār ne, neizteicās, bet mums vajadzētu būt gataviem arī vienkārši varbūt tās nākt pretī padomē citos jautājumos. Okay, I... Nu, labi, Es zinu, ka padome gan jau, ka būs panikā par eh, šiem, šiem diviem jautājumiem. Un tas galvenais ir eh, tas, ka abām pusēm nāksies izrādīt pretīmnākšanu, eh, gatavību piekāpties. Groša kungs. Izteikšos īsi, Higgins kungs nevarēja ierasties, es tikai vēlētos norādīt uz diviem, trīs punktiem un tikai pateikt to, ka uh, Mums ir pašlaik iespēja mm, būtībā palīdzēt ekonomikai tajā veidā, ka mēs vienkārši nenosodam vidējo sabiedrības līmeni, un mēs esam ierosinājuši mm, tātad šis priekšlikums par tiem autovadītājiem, kas nav profesionāļi autovadītāji nu, ka, piemēram, kā es varētu paskaidrot savam, tā teikt, amatniekam, ja viņš nobrauc 100 km stundā, ka viņš būtībā tiek apstādināts. Nu, Varbūt šeit vajadzētu arī tehniskās konsultācijas sniegt, ko tad tahogrāfs var darīt un ko, ko tad varētu te iz, iedomāties, ka, kas tiek zaudēts Eiropā. Nu, viss to, ko Eiropas Savienība pērniecībā ir ieguldījis, būtībā ir zaudēts. Mēs varam ar tahogrāvu būt arī tirgus līderi, un vai arī mēs rītdien vai parīt nopirksim Krievijas vai Ķīnas modeļus. Nu, es domāju, ka šis ir viens no tiem aspektiem, ko, ja mēs vēlamies paskaidrot mūsu sabiedrībai, tādā ETP frakcijas grupā, ja mēs šeit nesasniegsim kaut kādu pievienoto vērtību, un mēs beig beigās tu vienkārši šo rezultātu pazaudējam. Ko es gribu teikt? Mēs šobrīd zinām to, ka te bija tātad atskaita no samierināšanās procedūras. Es nekādā ziņā nevēlējos jums dot iespēju šo strīdas atkal atsākt no sākuma. Nu, varbūt es biju pārāk tāds eh, dāsnis, izteicos nepietiekami precīzi, eh, bet eh, šie jautājumi ir tādi, kas jāapspriež ar koordinātāriem. Nākamais kolēģis, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Paldies par iespēju izteikties. Es noteikti esmu elastības aizstāvis arī šeit, šajā situācijā. Vienkārši vēlējos norādīt, ka var izrādīties grūti saglabāt uh, šīs te vienkāršās izņēmumu definīcijas, uh, jo ļoti svarīgi ir nepieļaut uh, tādas pelēkās zonas caurumus. Mums ir mandāts, par ko ir iespējams runāt, par to mēs esam tiesīgi izteikties. Un pie tā arī mūsu sarunu triecienu komanda strādā. Nu, tas ir ļoti labi. Es vienkārši vēlējos par to pārliecināties tā, lai neatsāktos uh, kašķēšanās pašā parlamenta delegācijā. Bet mēs, nu, tā labi sagatavot savu, savu komandu. Labi, šajā pēcpusdienā 3.40, 3.40 eh, pāris liekas eh, minūtes eh, pusdienošanai un nelielai atpūtai. Tiekamies pēcpusdienā!